Jā, vai, liebe kolēģin un kolēģi. Mīļie kolēģi, lūdzu aizņemt jūsu vietas. Sāksim ar komitejas sanāksmi. Jautāšu, vai kādam būtu iebildumi pret darba kārtības projektu? Nav iebildumu. Līdz ar to darba kārtība tiek pieņemta, kā ierosināts. Runājot par tulkojumu, ir pieejami e, tulkojumi visās valodās, izņemot igauņu un maltiešu valodu. Un vēl viens paziņojums. Mēs šodien pirmo reizi e, runājam ar mūsu e-mītiņu instrumentu. Tas ir tāds um, mākslīgi izveidots uh, instruments kolēģiem, kas nevēlas strādāt ar uh, papīra dokumentiem. Viņam tagad ir tāda iespēja. Arī kolēģi no administrācijas, kas pārvalda šo dokumentu, ir šeit klāt. Dokuments ir uh, bāzēts internetā, tam tas nav piesaistīts platformai un mērķis ir taupīt papīru. Bet nevienu nepiespiež izmantot šo instrumentu. Tātad mēs brīvprātīgi izmēģinām šo rīku, lai paskatītos, kāda būs pieredze. Decembrī Strasbūrā jau notika viens treniņš, un uh, vēl viens pasākums notiks janvārī. Tā kā kolēģi un asistenti, kam ir interese, var iemācīties lietot šo instrumentu. Visi laipni lūgti. Nākamais paziņojums uh, - atgriezniskā saite pēc trialoga. Mēs pirmo reizi esam izskatījuši uh, otrā lasējumā 70. pantu un uh, līdz ziņojums arī tiek skatīts. Tad mums ir arī seminārs par tēmu degvielas kvalitāte. 20. decembrī. Proti notiek šis seminārs konferenču centrā Alberta Boršates konferenču centrā Briselē. Sākums pulksten 9.30. Kolēģi jau saņēmuši ielūgumus un visi tiek lepni aicināti piedalīties. Un trešais punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika. Mums ir divi protokoli. Uh, datēts ar 10. un 11. oktobri un 5. un 6. novembri. Ja nav iebildumu, tad abi protokoli tiek pieņemti. Un tagad esam pie 4. darba kārtības punkta, un šeit mums ir ziņojums paredzēts no COP13 um, uh, Ķīnas uh, konferences delegācijas. Mēs ar kolēģiem tur viesojāmies esam uz turieni aizceļojuši. Jāsaka, tika organizēts daudz sanāksmju, tikāmies ar ministriem un valdības pārstāvjiem. Bija ļoti noderīgi. Mēs esam runājuši ar Ķīnas uh, delegācijas vadītāju par mūsu likumdošanu citu starpā, par emisiju tirzniecības sistēmu, par backloading jautājumu, bet uh, arī par aviāciju un uh, ETS kopumā. Bija ļoti noderīgi, kā jau teicu un mūsu, del mūsu delegācija pat tika pozitīvi šokēta par ministra izteikumiem, par stop the clock procedūru, ko tagad skatām mēs, to ļoti pozitīvi skata Ķīnā un vēlas sadarboties ar Eiropu. Un tā kā es um, ar nepacietību gaidu, kas būs nākotnē, un vai mums arī starptautiski izdosies vienoties. Mēs uh, esam mēģinājuši tikties ar pēc iespējas vairāk parlamentāriešiem. Šoreiz uh, tas gan nav izdevies, jo daudzi nacionāli parlamenti nav atļāvuši delegācijām ceļot. Tāpēc lielākoties mēs tikāmies ar ministriem un uh, valdības pārstāvjiem. Arī paši esam sagatavojuši vienu pasākumu, kurā runājām par zemoglekļa ekonomiku un mūsu pieredzi. Jāsaka, ka pasākums bija ļoti labi apmeklēts. Ahims Steiners, ANO dabas programmas vadītais un citi eksperti tika pieaicināti, tā kā tas bija ļoti veiksmīgs pasākums. Par um, pašu konferenci Mēs eh, bijām eh, tur no otrdienas līdz piekdienai oficiālās daļas ietvaros, bet kā jau eh, pieņemts konferenču laikā, konferences turpinās ilgāk, bet oficiālais mandāts mums bija no otrdienas līdz piekdienai. Programma bija ļoti visaptvēroša. Pie dažiem punktiem mūs interesē vairāk, un jāsaka, ka Katru dienu mēs uh, ik pēc pusstundas, ik pēc stundas tikāmies ar dažādiem ekspertiem, piedalījāmies semināros. Un dažus seminārus vadīja arī delegācijas dalībnieki. Uh, Karlins Florens uh, eh, vadīja mūsu delegāciju. Mēs aizlidojām arī uz Dohu. Mm, kop ar mums mēs paņēmām mūsu rezolūciju, kas tika pieņemta, un jāsaka, ka ir spērts solis uz priekšu, runājot par uh, klimata pārmaiņām, par pielāgošanos klimata pārmaiņām, bet, nu, liels progress iespējams nav panāks, bet to arī nevarēja sagadīt. Bet atsevišķās jomās gan ir panākti, panākts progress runājot īpaši par ilgtermiņa sadarbību, rīcības plānu, un Kyoto 2 protokols ir izveidots. Tas um, varbūt nav pārāk daudz. Tas, uh, par ko esam vienojušies plenārsēdē. Nu, Mūsu mērķi ir bijuši ambiciozāki, tā kā to, kas pagadām panākts, mums neizdosies šos mērķus sasniegt, te mums jāiet tālāk. Bet, kas, uh, ko mēs uh, esam pamanījuši, ES delegācijā, runājot nevis par parlamentu, bet par 27 ministriem, uh, arī konferences ietvaros bija nepieciešamība daudzas lietas saskaņot, un arī bija dažādas lietas, piemēram, uh, solītais finansējums, tur vajadzētu. To vajadzētu labāk uh, publiskot. Pēc tam parlamentārieši teica, ka būtu nepieciešamība labāk saskaņot tieši informācijas uh, publiskošanu nākamajā gadā. Konference tiksies Varšāvā, un tieši pie šīs um, koordinācijas mums vajadzētu vēl piestrādāt. Un tieši tāpēc par Durbanu un, un citiem saistītiem jautājumiem mēs vēlreiz uh, parunāsim plenārsēdē ar komisijas pārstāvjiem. Es nevēlos, lai Dohas stāsts atkārtotos Varšāvā. Mums vajadzētu labāk sagatavoties, mums vajadzētu būt kritiskākiem un mums vajadzētu konstruktīvāk um, piedalīties darbā. Citādi divu grādu mērķi mums nesasniegt. Tagad došu vārdu kolēģi Jolanam. Paldies! Paldies priekšstādātāja kungs par delegācijas paziņojumu. Plenārsēdē tiks runāts par Dohu vēlreiz. Daži saka, ir uh, pavērtas durvis jaunajam laikmetam klimata pārmaiņu, klimata pārmaiņu jautājumā. Pesimisti gan uzskata, ka durvis tagad ir ciet uh, tam, lai panāktu divu gradu samazināšanas mērķi. Tā kā mums ir optimisti, mums ir pesimisti, un līdz ar to grūti ir īsti novērtēt šo globālo progresu. Mums eh, jājautā, kāda loma tā visā bijusi Eiropas Savienībai. Vai šī loma tikpat laba kā pirms eh, daudziem gadiem, vai arī iespējams mūsu loma ir samazinājusies? Domāju, ka mūsu rezolūcijā ļoti labi bija runāt par uh, augstākām ambīcijām un par 30%, jo līdz 2020. gadam mums ir jāsasniedz 30%, nevis 20%. Citādi nekas neizdosies arī ar 2050. gada ceļa karti. Tā kā līdz nākamai kop mums noteikti jāizdara spiediens, lai tiktu lemts par šiem 30%. Jautājums ir par to, kāpēc uh, Durbanas alianses eh, nav izturējušās. Mums ar LDC, ar Kartahens grupu un citiem kolēģiem esam izveidojuši alianses, bet Dohā eh, šīs koalīcijas mums uh, tomēr nav bijis. Pie finansējuma Mēs nevarējām piedāvāt tik daudz, cik esam solījuši. Un šeit jāsaka par ASV. Kopenhāgenā visi gaidīja, cik tad piedāvās Obamā. Un Obamā neko nevarēja piedāvāt, jo kongres nevēlējās. Nu, tā tad ja ierādās Hilārija Klintona un teica, mēs uh, piedāvāsim 100 miljonus līdz 2020. gadam. Kā man šķiet dramatiski, ka Dohā 100 miljārdus atvainot. Tātad apbrīnojami, ka Dohā ASV nav bijuši klāt pēc e, šī solījuma 100 miljārdi. Kas tad notiek? Viņa piedāvā šos 100 miljārdus, tad visi aizmirst par to, ko ASV dara CO2 izmešu jomā, un tad eh, faktiski nekas neseko šim solējumam. Tā kā Obamam vajadzētu darīt vairāk. Konferences eh, beigās tika pieņemts eh, Dohas dokuments, Un es domāju, ka labi, ka mums ir plašs uh, vairākums. Iespējams, pat tas ir uh, labāk nekā vienbalsīgs atbalsts. Es domāju, ka nav nekādas problēmas, ja kāda valsts uh, nevar īsti pievienoties, kā piemēram Bolīvija agrāk, bet ja mums ir plašs vairākums un plašs atbalsts, tad mēs dokumentu varam pieņemt un iet tālāk. Paldies! Nākamā runātāja. Un paldies! Un ko lai saka, es uh, uzskatu, ka mūsu darbs ir bijis uh, ļoti efektīvs, jo delegācijas vadība uh, rīkojusies ļoti efektīvi. Mēs, uh, atšķirībā no padomas, esam centušies runāt vienā balsī, un mums ir bijusi stingra nostāja. Paldies delegācijas vadītājiem. Es um, pilnīgi piekrītu arī tam, ko teica priekšsēdētākungs. Pārāk daudz enerģijas tiek ziedots tam, lai informētu pārējos par mūsu politiku, lai viņi zinātu, kam mēs um, esam visiem priekšā, runājot gan par finansējumu, gan par emisiju samazinājumu. Šeit sarunu gaitā Eiropas Savienība sevi vēlreiz ir apstiprinājusi, un es vēlos vēlreiz raidīt šo signālu. Mēs vidas komitejām vēlamies, lai ES izteiktu izteik, ieteikumus zinātniekiem, lai mazinātu izmešus līdz 2020. gadam minimāli par 20% un tad uh, par 40%. Bet, um, ja mēs rīkosimies uh, nekonsekventi, tad uh, varam izraisīt vides situācijas pasliktināšanos un darba vietu zaudēšanu. Ja Tātad nesaskaņosim rīcību ar citām valstīm. Vēlamies arī uh, informēt pārējos par mūsu politiku un uh, pārliecināt citus tajā, ka jābūt ambiciozākiem mūsu mērķos. Jāsaka arī, ka visi dokumenti bija ļoti labi sagatavoti. Paldies sekretariātam, paldies visiem organizatoriem. Šķiet, ka Šī konference tiešām bija ļoti efektīvi organizēta. Paldies um, kolēģei par uzslavu un uh, arī Izabeli un Džozefam paldies par um, viņu palīdzību gatavojoties, jo šīs konferences ietvaros tiešām sagatavošanās darbs ir bijis ļoti svarīgs, jo kaut kas, no, kaut kas pārsteidzošs vai uh, um, neparedzēts notiek, tad tiešām ļoti būtiski ir būt labi sagatavojušamies. Tagad uh, Luluds uh, eksperts, kas viesojas arī konferencē, izteiksies. Paldies, uh, priekšstādātāji, patiešām sekretariāta darbs uh, bija ļoti labs un daudziem kolēģiem bija skaudība, ka mums bija īpašs buklets ar brīfinga uh, materiālu, kamēr mm, viņi izmantoja aploksnes, tāpēc eh, tas tiešām bija ļoti labi sagatavots. Mums ir labas eh, ziņas un sliktas ziņas no Dohas. Labās ziņas ir tādas, ka sarunas ir pavirzījušās uz priekšu, pasaule gūst progresu, tuvojoties eh, vienošanās panākšanai, un sliktās ziņas ir tādas, ka progress nāk tik lēnu, ka ir ārkārtīgi sarežģīti saulaicīgi nodrošināt to, ka 12, 2015. gadā būs jauns un efektīvs nolīgums par klimatu pārmaiņām. Tas, kā mēs gatavojamies uh, šīm sarunām, kā valstis gatavo savus nacionālos sarunu mandātus uh, sarežģīja mums darbu, un tas apgrūtina nonākšanu pie mazākā iespējamā kopsaucēja, kas varētu ļaut parakstīt vienošanos 2015. gadā, un tas daudz ko nozīmē arī parlamentam. Parlamentā ir iespējas rīkoties atšķirīgi, uh, un palīdzēt uh, Eiropas uh, valstīm darboties, aktīvi strādāt. Līdz šim mēs pirms uh, samitiem esam uh, pieņēmuši rezolūcijas Un šogad uh, decembrī notiek kop, bet ar to nepietiek. Of the, of the, uh, run, which was... Pašlaik, kad mēs esam finiša taisnē, pēdējos metros šajā distancē pirms nolīguma panākšanas ir jāsagatavo rezolūcija starpsanāksmēm pašlaik ir šāda starpsanāksme plānota Bonā un ir rūpīgi jāseko līdzi, kas tur notiks. Ir jāraugās, kas notiek sarunās gada laikā un, ja nepieciešams, ir jāiejaucas. Ja nekas nemainīsies mūsu darba pieejā, ja dalība valstis nepaukstinās ambici, ambīciju līmeni, un neatspoguļos to savos sarunu mandātos, tad neatkarīgi no tā, kādas būs rezolūcijas, būs par vēlu, ko darīt. Daudziem ir optimistisks viedoklis par šīm sarunām, bet tam ir jāparādas mandātos. Un ja mēs paaugstināsim ambīciju līmeni dalību valstīs, varēsim nodrošināt labāku rezultātu starptautiskajā līmenī. Un sarunās par LULUCF mēs panācām vienošanos pirmajā lasījumā, kurš, protams, vēl ir jāskatā abās institūcijās, un tas bija ambiciozāks nekā sākotnēji tika domāts, e, es paaugstina savu ambīciju līmeni, un tas ir jāatceras gan runājot par nacionālajiem sarunu mandātiem, gan par uh, ES uh, līmeni. Liels paldies, vērts Kornai Lepāžai. Merci. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es uh, Vēlos izteikt pateicības vārdus jums par delegācijas vadīšanu un sekretariātam par labu sagatavošanās darbu. Neiespējams nu, iedziļināšos uh, nedaudz tajā, ko teica Leinina kungs, proti pasākumu, kas notikuši pēc Kopenhāgenes. Tas, kas notika Dohā, šeit ir vainājis Eiropas pozīciju vides jomā, vainājis to, ko esam izdiskutējuši mūsu starpā. E, par ekstremālu, vārds ekstremāli šeit e, varbūt ir pārāk stingrs, bet um, diemžēl neesam bijuši pārāk strikti tiecībā uz uh, dienvidu valstīm. Mēs galu galā esam nākuši klājā ar ļoti radikāliem priekšlikumiem laika posmam līdz 2014. gadam. Mums vajadzētu tomēr um, saistošāk rīkoties. Turklāt mūs ļoti kritizēja daudzas valstis, arī uzņēmošā valsts, kas tomēr šķiet paradoxāli. Vajadzētu padomāt par uh, klimatisko konferenču diplomātiskumu un diplomātiskām attiecībām ar mūsu partneriem, runājot par dienvidu valstu partneriem, runājot par industrializēto valstu partneriem, runājot par starpvaldību konferenci. Vajadzētu padomāt um, mm, vēlreiz, ko mēs īsti darām un kā rēģēt uz kritiku. Nākamais punkts ir paradoks, kas um, veidojas ņemot vērā šo diezgan pieticīgo rezultātu, kas uh, mums ir bijis Dohā. No vienas puses uh, un um, tiem pūliņiem, kas tiek īstenoti pasaules valstīs šobrīd. Es domāju, ka mēs attējam no starpvaldību konferences un vairāk iedziļināmies eh, pašmāju centienos. Jūs klausiesim, ko mums teica ķīnieši, japāņi, korejieši un citas valstis. Kļūst skaidrs, ka daudzās pasaules valstīs tiek īstenot ļoti ambiciozā politika un tomēr uh, Tomēr eh, starptautiskās pārvaldības eh, ietvaros mums neizdodas. Tātad šķiet, ka Eiropā tiek pieļauta kļūda. Mēs uzskatām, ka ja starptautiski netiek panākts progress, tad mums vairs nevajadzētu būt ambicioziem attiecībā uz energoefektivitāti un alternatīvo, alternatīviem energoresursiem. Citi tomēr šajās jomās investē ļoti daudz un iet uz priekšu ļoti strauji. Ja mēs nebūsim aktīvi, tad mēs zaudēsim divējādi. Mēs zaudēsim politiski, bet mēs zaudēsim tikpat daudz rūpnieciski un ekonomiski, un ir ļoti būtiski izskaidrot. Kā tas, ka starptautiski pagaidām liela panākumu nav, tas nenozīmē, ka katra valsts necenšas pēc savām iespējām. Eh, eh, Lielas paldies, priekšsādātāji! Arī es gribēju pateikties eh, sekretariātam un visiem pārējiem par lieliski paveikto darbu. Gan gatavojoties Dohas konferencei, gan tās laikām. Es piekrītu Lepāžas kundzei, jo arī es piedalījos četrās klimata konferencēs. Un uh, bija skaidri redzams, ka pastāv pretēji viedokļi par atsevišķām lietām. Ir valstis, kas ir ārkārtīgi ambiciozas, piemēram, Norvēģija, kas iegūst naftu un nav ES dalība valsts, bet uh, ir arī tādas valstis kā Ķīna. Ir Eiropas Savienības valstis, kas ir diezgan ambiciozas, bet visa šī situācija attīstās uh, tādā garā, ka gal galā šīs konferences izvēršas par līdzekļu vākšanas kampaņām, nevis par uh, atvērtu diskusiju. Tās eh, drīzāk ir sanāksmes, kur attīstītās valstis iemet katlā, kopējā katlā kaut kādu naudu, lai nomierinātu vēlētājs mājās. Jā, varbūt eh, pārējais periodā ar ko tādu var samierināties. Tomēr ir jānonāk situācijā, kur Eiropas Savienība ir vienotā frontē un bija ārkārtīgi grūti šādās sanāksmēs, jo te mēs runājam par rezultātiem, par diskusijās panākto, un uh, bija vairāki komisijas pārstāvi, kas bija diskusiju centrā. Tā tas bija iepriekšējās sanāksmēs, bet šoreiz mēs izskatījāmies kā sašķelta sašķelta eh, valstu grupa kaut kur eh, konferences eh, maliņā. Un jāteic, ka šī sanāksme atgādināja izsmieklu. Reizēm nākas nonākt šādā situācijā, jo ne, ne jau visa pasaule piedzīvo ekonomisko krīzi. Lai vai kā mums eh, izdevās kaut ko panākt, mēs pagarinājām Kyoto līgumu, un tas bija ārkārtīgi būtiski. Tomēr ir nepieciešams nākamajās sarunu kārtās panākt labāku progresu. Un es piekrītu arī pārējiem runātājiem par to, ka būtu nepieciešams atvērts eh, klimata tīkls, eh, kas varētu būt pieejams visiem un kas būtu uh, pienācīgu, kas būtu ar pienācīgu ambīciju līmeni. Es domāju, ka mums nevajadzētu atstāt gatavošanos uz šādām konferencēm uz pēdējo brīdi. Mums ir jāgatavojas visu laiku starp šādiem samitiem un ir jāpilda tā, tas, ko mēs esam uzņēmušies. Mēs tur satikām daudzus cilvēkus, ar kuriem mūsu ceļi krustojās ikdienas, un jāteic, ka mums ir jāuzlabo arī savs piedāvājums. Pavasarī ir paredzēta viena sanāksme Bonnā un pēc tam Varšavā. Un nevajadzētu būt tiem, kas uh, spiež uz bremzes pedāli, mm, vajadzētu būt tiem, kas uh, izsaka iniciatīvu. Protams, ka gribēju šeit pieminēt arī ASV. Es ceru, ka uz nākamo konferenci ASV tam tiks atvēlēts budžets, jo varbūt, ka tiks ievēlēts kongress, kas sadarbosies ar prezidentu viņa pēdējā mandāta otrajā daļā. Mēs uzskatām, ka Obama ir uzņēmies zināmas saistības saistībā ar klimata mērķiem, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Viņš ir pierādījis to, ka tas viņu interesē. Tomēr arī mums ir jāiesaistas vairāk. Liels paldies! Un mums uh, šeit ir viesos arī komisijas pārstāvis. Gribēju pateikties uh, komisijai par, par to, ka vajadzēja saskaņot pozīcijas, bet arī par to, ka mēs vienmēr saņēmām no jums informāciju un bijām lietas kursā par sarunu gaitu. Es eh, gribēju laipni sveikt eh, sarunu vedēju no komisijas pusi, kurš eh, bija Dohā, tas ir Metzgara kungs. Lūdzu, vārds jums. Well, thank you very much. Liels paldies, un, protams, ka man bija milzīgs prieks kopā ar parlamentu strādāt tajā pašā paviljonā. Es nedomāju, ka kāds no mums bija vēlējies sacensties ar parlamentu, kā to pieminēja iepriekšēji runātāji. Nē, mēs gribējām sadarboties ar parlamentu, un es domāju, ka mums priekšā ir būtiski uzdevumi Ir e, labi, ka mēs esam nokārtojuši vecos parādus Dohā un varam pievērsties nākamajai sarunu kārtai 2015. gadā Parīzē, bet, protams, ka nākamgad vēl ir plānota arī sanāksme Varšavā. Mums kā Eiropiešiem ir būtiski uzdevumi un komisija no Eiropas Savienības puses spēlēs būtisku lomu. Visi, protams, um, ir ārkārtīgi aizrāvušies ar šīm sarunām, bet tikpat svarīgi, un tas ir jāpatur prātā, ne tikai mums pašiem, bet jā, jāatgādina arī kolēģiem trešajās valstīs, uh, šis aspekts uh, ir īstenošana. Mēs šo to sasniedzām Kopenhāgenā, arī Kankūnā un Durbanā, un tas viss ir jāīsteno vienlaikus uh, turpinot sarunas īstenošana ir ārkārtīgi svarīga, ja mēs vēlamies gūt panākums tuvākajos gados šajās sarunās. Un tikai ar piemēriem mēs varam kaut ko mainīt uh, sarunās par klimata pārmaiņām. Es domāju, ka šeit tika pieminēti labi piemēri. Daudzas valstis vēlas iet uz priekšu, uh, bet uh, tās vilcinās uzņemties starptautiskas saistības, un tam tuvākajos gados būtu jāmainās, jo mums priekšā esošais ceļš pēc 2020. gada nekļūs vieglāks, tas uh, droši vien būs vēl grūtāk, un mums nāksies pieņemt ļoti smagus lēmumus. Pašlaik mēs runājam par energoefektivitāti, par darbiem, kas jāpaveic līdz 2020. gadam, bet, eh, manuprāt, ceļš pēc tam būs vēl grūtāks. Un es domāju, ka Dohas saruna kārta bija smagāka nekā tās, ko mēs redzējām līdz eh, Kopenhāgenē. Otrakārt, runājot par ambīcijām, protams, arī Dohā vēlreiz tika atzīts, ka mēs eh, ne, ka mēs nesasniegsim divu grādu mērķi, un 2013. un 2014. gadā puses ir vienojušās veikt papildu pūliņus, lai padomātu, ko var darīt uh, papildus līdz 2020. gadam. 2014. gadā ir plānota es ministru sanāksme, lai uh, papētītu jautājumu, ko ir iespējams panākt līdz 2020. gadam. Ir jādomā, ko Eiropas Savienība tuvākajos gados varēs piedāvāt šajā ziņā, un tas ir jādara ņemot vērā Eiropas parlamentā un padomē pieņemtos lēmumus. Pašlaik komisija ir sagatavojusi vairākus priekšlikumus par chlora gāzēm, par CO2 izmešiem, par emisiju tirzniecības schēmu un tam līdzīgi. Un eh, tas mums eh, varētu ļaut pārbīdīt eh, robežas un uh, panākt uh, izvirzīto mērķi, sasniegt 30% emisiju samazinājumu. Tas ir iekļauts, tas būs iekļauts tuvāko divu gadu laikā Eiropas uh, Savienības sārunu plānos līdz, par pasākumiem līdz 2020. gadam. Un vēl es gribēju dažos vārdos pastāstīt par lēmumu pieņemšanas procesu Dohā. Protams, ir pareizi, ka noslēdzošajā plenāra sesijā Krievijas federācija runāja ne tikai savā vārdā, bet arī Ukrainas un Baltkrievijas vārdā. Mm un viņi bija pret lēmuma pieņemšanu pār otro saistību periodu. Un mums ir jāraugās, vai šāda situācija pastāvēs arī turpmākajos mēnešos. Es domāju, ka mums no savas puses ir jāpieliek papildu pūliņi, lai atgrieztu Krieviju un Ukrainu pie sāruna galda, jo 2015. gadā panākt vienošanos eh, bez šīm valstīm ir diezgan neiedomājami. Tie ir mūsu konkurenti, kas atrodas tieši pie Eiropas Savienības ārējām robežām, un uh, viņi ir jāiekļauj 2015. gada nolīgumā. Mēs uh, bez tā neiztiksim. Un tādas bija dažas uh, piezīmes un pavisam noslēdzošais komentārs par uh, aliansi ar vismazāk attīstītajām valstīm un ar progresīvajām Latvijas-Amerikas valstīm. Protams, ir pareizi, ka uh, šī nebija tik viegla alianse, kā tas bija Durbānā. No Eiropas Savienības tika daudz prasīts otrajā saistību periodā, un mēs bijām vienīgie, kuri kopā ar uh, dažām citām valstīm vispār vēlējās šādu otro saistību periodu un prasības, eh, kas tika pret mums izvilzi, izvirzīts no mazo salu valstu grupas, no Āfrikas valstīm, uh, pamatojās uz to, ka mēs esam vienīgie, kuram ir nauda. Kam gan citam jūs varat prasīt naudu sarunu laikā? Tomēr šis tonis otrās nedēļas laikā diezgan ātri mainījās, tad, kad ieradās ministri un diskusija kļuva vairāk politiska, mazāk tehniska. Es domāju, ka tas uh, palīdzēja mums uh, panākt uh, sapratni attiecībā uz šīm valstīm un saprast to, kas viņiem ir svarīgi. Protams, ka mēs uh, turpināsim diskusiju par ambīciju palielināšanu ne tikai pēc 2020. gada, bet arī līdz 2020. gadam. Un te es piekrītu mūsu alianses kolēģiem, ka mums par to ir jādomā tuvākajos gados. Tas varētu būt uh, arī ļoti svarīgs uh, starposma mērķis, it īpaši tad, kad tiks nodevināts eh, zaļais klimata fonds. Par to ir jāņem vērā, domājot arī par mūsu ambīcijām līdz 2020. gadam, un to eh, mēs eh, atceramies sarunās ar mūsu draugiem no Afrikas valstīm un Latvijas Amerikas. Lielas paldies, Metsgara kungs! Līdz ar to mēs esam pabeiguši. Uh, šo darba kārtības punktu par delegācijas uz Doha ziņojumu. Un e, es domāju, ka protokolā mēs ierakstīsim, ka mēs pievērsīsimies e, struktūrālai diskusijai ne tikai tieši pirms konferencēm, bet arī stārplaikā. Un padomāsim par to, kāda stratēģija ir jāievēro 2013. un 2014. gadā gatavojoties Parīzē. Arī domājot par pilsonisko sabiedrību, jo šī tēma neparādījās laikraksta ziņu pirmajās lapusēs. Domāju, ka mums būtu jāuzsver, ka tas tomēr ir nepieciešams. Un uh, ir jāgādā par to, lai dalībvalstis joprojām šo tēmu paturētu darba kārtībā un lai tā būtu pirmā prioritāte, nevis trešā vai vēl zemāk. Par to liels paldies rītdien! Mēs uh, balsosim par mutisko uh, paziņojumu komisijai. Un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Šeit um, tematiski runājot, tas ir ļoti labs jautājums, ja mēs šeit runāsim par kaut ko konkrētu, lai mēs sasniegtu klimata mērķus un lai arī starptautiskajā mērogā, starptautiskajā arēnā mēs varētu arī parādīt to, ka mēs patiešām esam nopietni, ja mēs vēlamies novērst tātad klimatu pārmaiņas un šis ir viens no mūsu svarīgākajiem instrumentiem - emisiju, um, tātad uh, tirgošanās sistēma. Uh, Un mēs šeit vēlamies diskutēt arī par to, kā mēs varētu efektīvāk uzlabot šo sistēmu. Tātad grozījuma izdarīšana direktīvā 2003 slīpsīt 87, precizējot noteikumus par siltumnīca efektu gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiku. Nu, mēs pašlaik esam otrajā tirzniecības periodā, un trešais periods drīz vien arī sāksies, sākot ar 2013. gadu sākumu. Uh, Un tad tas ir iekļauts arī klimata pakotnes uh, daļā, un tad mēs arī diskutēsim par to, kā šis periods darbosies. Šeit, protams, norisinājās diezgan tādas smagnējas diskusijas ar padomu, ar komisiju, kā, tu, kā tam vajadzētu izskatīties, un šeit arī tikuši pieņemti lēmumi. Un mēs varam ļoti labi atcerēties par vienu no lēmumiem, un it īpaši runājot par CDM. Uh, Un mēs arī komitejā par to asi diskutējam, un kur pēc balsošanas, nu, man bija diezgan lielas galvas sāps par šo lēmumu, jo man radās jautājums, vai mēs patiešām pareizi balsojām, ja mēs runājam par šiem CDM, ka tie tik būtībā iepludināti šajā tirgū. Tas tika secināts, un mēs vēl aizvien esam ekonomikas krīzē, finanšu krīzē, un līdz ar to ražošana. Uh, nav attīstījusies tālāk, bet gan drīzāk tā, mēs varam novērot stagnāciju. Un tas nozīmē to, ka mums ir pārāk daudz CO2 e, eh, kvotu un tas ir aptuveni 950 miljonu kvotu, kas vēl aizvien figurē tirgu. Tas nozīmē to, ka tas ir pārpalikums, un kvotu cena ir aptuveni 7-8 eiro. Nu, tas ir jāskatās uz to, kādā veidā ir šī ekonomika un uh, un kā šīs cenu svārstības izskatā, izskatījies. Bet tad, kad mēs diskutējām par šo pakotni, tad, nu jā, tad šis uh, robežas slieksnis bija citādāks, un mēs uzskatījām, ka būs 30 eiro, bet pašlaik, ja mēs runājam par cenu, tad uh, pēdējo divu gadu laikā, tad mēs varam secināt to, ka, tas ne, ka šī, šie ieguldījumi netiek um, investēti uh, CO2 draudzīgajās tehnoloģijās, bet gan pat tiek um, investētas arī ogļu, tātad šajās uh, pārstrādes. Um, spēkstacijās, un līdz ar to mē, mēs uzskatām, ka mums vajadzētu aktualizēt šo jautājumu. Un pirms vasaras uh, Uh, pirms vasaras pārtraukuma mēs iesniedzām mūsu priekšlikumu par backloading, tā saucamo backloading pasākumu. Nu, man tagad ir arī gods arī konsultēties arī par šo attiecīgo priekšlikumu, jo tas arī tika pieprasīts. Uh, šis ziņojums pēc manas izpratnes ir ļoti tāds īs un lakonisks, jo tādēļ, ka mēs šeit patiešām runājam uh, nodrošināt juridisko drošību. Nu, es domāju, ka šeit komisija vienkārši neuzdrošinājās virzīties uz priekšu, un līdz ar to mēs esam izplatījuši šos uh, priekšlikumus. Un arī klimata padomē ir tiek diskutēts, kādā veidā šo sistēmu varētu un šīs kvotas varētu izņemt ārā no tirgu. Mēs vēl neesam iz, uh, norganizējuši tādu uh, uzklausīšana, bet mums bija tāda sava veida ad hoc uh, pavides sēde, un to, ko es sapratu, ir tas, ka mums kā kolēģiem ir ļoti svarīgi, ka šī procedūra ir tikai jāveic vienreiz, ka tā būs unikāla procedūra un nevajadzētu to padarīt par kaut ko permanentu, un to es arī esmu ierakstījis šajā ziņojumā, un vēl viena lieta jābūt skaidrai, un to es arī šeit esmu izklāstījis. Uh, tas nav problēmas risinājums. Mēs vienkārši atliekam uz vēlāku laiku šo problēmu, un tad beig beigās mēs visu laiku atliekam šo problēmu. Šīs kvotas tiek izslēgts no tirgus, un tad atkal beig beigās tie nonāk šajā tirgu. Tas nozīmē to, ka mums šogad uh, ņemot vērā arī to, ka komisija šeit ir ieradusies, mums ir jāuzsāk diskusijas, kā mēs vēlamies šo sistēmu nākotnē nofiksēt, uzlabot un kā mēs varētu radīt lielāku uzticamību šai sistēmai. Jo viena lieta ir skaidra, mums Mēs pašlaik runājam par izmešu tirzniecību sistēmu un arī par avio uh, sabiedrību darbību. Un ja mēs runājam par visām šīm dalībvalstīm un arī par uh, arī citiem dalībvalstīm kā Japāna, kur mēs vēlamies pieprasīt uh, CO2 nodokli, tas nozīmē to, ka mēs būtībā uh, deformēsim mūsu iekšējo tirgu. Un tas vispār nav nekāds diskusija jautājums, un tādēļ mums ir jāstrādā attiecīgā procedūra tāda, lai šis emisijas tirzniecības sistēma uh, saprātīgi darbojās. Šis ir pirmais solis uz priekšu, un katrā gadījumā es labprāt uzklausītu diskusijas, debatas. Manuprāt, šeit mēs runājam tikai par to aspektu, ka mēs izveidojam šo backloading principu. Mums nevajadzētu pilnībā pārmainīt un diskutēt par visu šo uh, izmešu tirzniecības ēmu, jo cilvēki mums nav arī laiks, lai par to diskutēt. Mēs vienkārši vēlamies, un es vienkārši vēlos uh, lai mēs pēc iespējas mazāk grozījumu priekšlikumu saņemtu un lai mēs varētu uzklausīt struktūrālu debates, mm, un uh, kur mums arī ir pietiekam daudz laika, lai par šiem jautājumiem diskutētu. Uh, Un tad nākamajā komitejas uh, sēdē mēs varētu norādīt signālu komisijai, uh, kā tam vajadzētu izskatīties ar šo emisijas tirzniecības sistēmu un kā izskatīsies šis uh, backloading instruments. Ar backloading instrumentu mēs vienkārši nopirksim laiku, lai atrisinātu problēmas, un tas nav nekas kāds problēmas risinājums. Mēs Eh, es labprāt vēlētos eh, uzklausīt ļoti labas diskusijas, un es arī ierosināju tādu laika grafiku, lai mēs te, lai varētu attiecīt, un tādēļ es arī izstrādāju laika grafiku tādu, lai mēs varētu detalizētāk diskutēt par šo jautājumu, bet tajā pašā laikā es vēlētos saņemt pēc iespējas mazāk grozījumu priekšlikumus, lai mēs vat, attiecīgi arī varētu leģitimizēt šo backloading principu no parlamenta puses. Un es arī vēlētos signalizēt parlamentam faktu tādu, ka nevar rasties tāda situācija, ka mēs veicam savus mājas darbus un veicam savus uzdevumus, bet padome uh, Bet eh, padomē šī diskusija vispār tiek eh, atlikta katru reizi, un tas nevar būt tā, ka 27 valstu ministri nevar vienoties uzsākt diskusiju par šo jautājumu, bet gan vairāk par carbon market eh, ziņojumiem turpina diskusijas, un tas es vēlētos vienkārši signalizēt mūsu 27 vides ministriem to, ka mums vajadzētu uzsākt diskusijas par šo jautājumu Un mēs nevaram uzsākt uh, mūsu trešo periodu bez uh, šīs diskusijas uzsākšanas, jo tas Eiropas klimata politikai ir viens no svarīgākajiem principiem, un mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk atrisināt šo problēmu, un arī iespējams saturiski mēs varētu atgriezties atpakaļ pie šī jautājuma un atrisināt problēmu. Citādāk, beig beigās tas nebūs labs signāls Eiropas klimata politikai un mūsu uzticamībai, ja mēs runājam par nākotnes konferencēm. Nu labi. Līdz ar to es vēlētos noslēgt manu runu un došu vārdu ēnu referentam. Korolai dod vārdu. Yes, thank you very much. Lielas paldies. Un es, protams, vēlētos apsveikt ziņotāju par ieguldīto darbu, kas ir um, solis pareizajā virzienā, bet, diemžēl, nepietiekami. Nu, ko tad šis ziņojums stipula, eh, atrunā eh, to, ko tā tad būtībā eh, izslēgt un izņemt ārā no tirgu šīs kvotas. Un komisija to ir vairākas reizes atkārtojusi, ka to, tas būtu tikai unikāls gadījums. Bet es vēlētos atkārtot, ka tas ir viens gadījums pa daudz par tas, kas šeit tika paredzēts, šeit vajadzēja tādu tirgus neitrālu instrumentu izveidot, lai samazinātu CO2 izmešu skaitu un arī attiecīgi veicinātu ekonomiku energoefektīvā uh, veidā, lai arī veicinātu uzticamību, bet uh, jau mēs tagad varam novērot to, ka komisija pati par sevi ir lielākais ienādnieks ETS, jo būtībā ra radot uh, dubultojošos uh, tiesību aktus, kas runā par uh, oglekļa tirgiem. Nu, šis priekšlikums par ETS mēģina labot esošo situāciju, iejauc, iejaucoties tirgus funkcionēšanā. Un patiesībā tas vēl sarežģīja šī situācija. Uh, jo šīs programmas jau būtībā ir negatīvi ietekmējuši investīciju programmas un arī rada tādu savu veidu mulsinošu situāciju, kas rada neskaidru, neskaidrību par šo programmu. Jebkurš un ik viens var būtībā atzīt to, ka ogakļa cena ir ļoti zema, bet komisijai vajadzētu ieskatīties spogulī un saprast to, ka uh, skatoties arī uz ekonomikas krīzi un finanšu krīzi, un ja mēs runājam par atjaunojumiem resursiem un energoefektivitāti, tam arī šeit var novērot negatīvu ietekmi. Un tagad mēs cenšamies manipulēt šo ETS darbības sistēmu. Komisijai vajadzētu vairāk fokusēties uz dalību valstīm, kas cenšas atjaunot un motivēt un uh, šād, šos energo, tātad atjaunojumu energoresursu sistēmu, lai attiecīgi un arī investētu šajā politikā. ETS vajadzētu atstāt tā, kā tas ir, un kāds ir arī, lai sasniegtu attiecīgo mērķi, kas attiecās uh, par 20. gadu mērķu, tad, uh, nu, katrā gadījumā šie mērķi materializējās. Nav šis šis ETS nav tāds tā kā instruments. Tā tad galvenais ir tas jau katrā gadījumā šī ETS sistēma ir palielinājusi šīs izmaksas, un tagad mēs vēlamies atkal palielināt šīs izmaksas tikai tādēļ, lai ETS funkcionētu. Nu, manuprāt, tas rada problēmas, un tad man rodās jautājums, par ko tad komisija ir vairāk noraizējusies par ETS sistēmas funkcionēšanu vai arī par mūsu ekonomikas, industrijas un darba devēju un sabiedrības funkcionēšanu kā kopumu. Uh, Un ņemot vērā energoresursu un energocēnu palielināšanas, tad mēs, palielināšanos mēs visi uh, um, izbaudīt šo negatīvo ietekmu. Un ja mēs runājam par kvotu izsolu un backloading instrumentu, tad komisija būtībā iejaucās ETS noteikumos. Dārgie kolēģi, mēs nevaram vienkārši funkci, uh, koncentrēties uz to, ka mums vajadzētu glābt ETS sistēmu un tikai uh, kā politikas risinājumi. Un būtībā šāda politiska iekš, iejaukšanās cena būs tāda, kad mēs nevarēsim paredzēt, kādi būs rezultāti, un tas varētu arī negatīvi ietekmēt eh, ekonomikas atlapšanu. Un arī konkurētspēju, kā arī eh, darba vietu skaitu. Un tas arī attiecīgi negatīvi ietekmēs eh, uzticamību ETS sistēmai kā instrumentu. Tik arī prognozēt, ka attiecīgi energopatērētāji, lielā, eh, lielākie energopatērētāji eh, varētu ietaupīt energoresursus nākamo gadu laikā, eh, izmantojot šos plānus. Mums arī attiecīgi ir jāpadomā, vai ir nepieciešams mainīt attiecīgo iz, izsoļu noteikums. Devītais pants būtībā aizliedz jebkāda veida backloading, tātad kvotu backloading sākot Eh, sākot no viena gada uz otru gadu. Tas būtībā nosaka ļoti tādus striktus un ierobežojas nosacījumus, ja mēs runājam par kvotām un par kvantitātes samazinājumu katrā gadā par 1,74%. Tas tika veikts, lai uh, veicinātu prognozētību šai sistēmai, bet to, to, ko komisija pašlaik vēlās darīt, tas būtībā traucēs šos sistēmas darbībai. Uh, un tas attiecīgi arī negatīvi ietekmēs šo tirzniecības periodu un arī izsoļu uh, sistēmu, jo devītais pāns būtībā skaidri atspoguļo to, kādi ir nosacījumi, un šis grozījums nebūs pietiekams, lai attiecīgi uh, uh labotu šīs komisijas iejaukšanos. Uh, mums vajadzētu uzsākt visaptverošu diskusiju par šo energopolitiku pēc 2020. Mums vajadzētu vairāk fokusēties tādā veidā, lai, mēs, lai Eiropas Savienība būtu vairāk konkurētspējīga nekā tagad. Lielas paldies, Korola! Deivis nav ieradies. Mārtiņš Kēlers arī nav ieradies. Sabīna Vils. Anna Rospach būtībā reprezentē Mārtinu. Ir jaunais Mārtiņš. Satvainojos priekšsēdētāji. Nu, viņš man lūdza la, viņu aizstāt, jo viņš viņam aizkavējās lidojums un līdz ar to ai, lūdza, lai es nora, nolasu viņa paziņojumu. Tātad cenas tiek noteiktas pēc pieprasījuma. Šodien tiek teikts, ka oglekļa tirgus nav normāls tirgus. Jā, protams, tā ir taisnība, ka tas nav standarta tirgus, tā kā tas tika mākslīgi izveidots, bet mēs varam piekrist, ka to varētu balstīt uz tirgus noteikumiem, un mums vajadzētu respektēt šo lēmumu. Uh, Ekonomikas un finanšu krīzes laikā mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem pieņemot lēmums, kas varētu noslogot industriju. Ja mēs visi varam vienoties to, ka kvotu pārpalikums izriet no finanšu un ekonomikas krīzes un arī to, ka ražošanas uh, rādītāji ir zemi, tad attiecīgi kvotu uh, izņemšana no tirgus, tas varētu patiešām negatīvi ietekmēt šo ekonomikas atlapšanu. Un ja mēs vēr, vēlamies panākt ekonomikas atlapšanu, tad mēs nevaram prognozēt attiecīgās cenas tirgus sistēmā, jo tas negatīvi ietekmēs šos dalībniekus. Tātad jebkurš secinājums, pieņēmums, ko veic attiecīgā komisija, balstoties uz backloading un oglekļa cenām, tas varētu uh, būtībā radīt ļoti lielu neskaidrību. Uh, Papildus man ir citas bažas. kur uh, attiecīgi vārdi, kā, uh, ko īsti nozīmē samērīgi tirgus funkcijā. Nu, skatoties uz šo formulējumu, varbūt tās ziņotāja attiecīgais um, paziņojums būtu labs, ja varētu paskaidrot, kādas pilnvars tiek sniegtas komisijai, un mēs vēl ieskatīsimies šajā uh, priekšlikuma projekta daļā, bet mēs nevaram pieņemt tādu formulējumu, mums vai, ka mums vajadzētu attiecīgi grozīt šo sistēmu. Paldies! Rosbach. Paldies Āna Rozbahai un tagad kolēģis Cimanski lūdzu. Priekšsādātā kungs diskusijām par šo tēmu jāskata saistīti ar um, kopsakaru. Notikumiem pasaulē ap uh, globālām klimata pārmaiņām mēs redzam, ka globāli problēma netiek uh, īsti risināta un to pat novērtē par zemu visā pasaulē. Līdz ar to turpmākie pasākumi pagaidām ir ar lielu jautājumu zīmi. Uh, Tur amerikāņi arī nav tie labākie. Mums jāskatās, protams, kas notiek ar konkurētspēju. Eiropas uzņēmumu konkurētspēja tiek apdraudēta salīdzinot ar ASV uzņēmumiem. Kā tad mūsu uzņēmumi var izdzīvot? Tieši šeit ir dažādi šķēršļi un krīzes laikos pasākumi, par kuriem runājam, pat ja tie ir atsevišķi pasākumi, vienreizēji pasākumi, neievēro pamatprincipus, par kuriem mēs runājam. Ja īstenosim šos pasākumus, tad turpmāk mums neviens neticēs, jo runa nav tikai par krīzi, runa ir par uh, cenām, kas ir pārāk zemas. Uh, šis CO2 tirgus un uh, vispārējais uh, notiek, jo uzskata, ka emisijas ir pārāk dārgas, un šeit ir iejaukšanās. Mēs uh, redzam, uh, ka CO2 izmeši ar to vispār nav saistīti. Manā valstī, Polijā, ir vērojams dažādas situācijas, ne tikai mūsu valstī, bet uh, visur Eiropā. Bet uh, ar enerģētiku mums ir ļoti liela problēma, ne tikai pie mums. Tāpēc Atgādināšu jums par amortizācijas pasākumiem. Mūsu valstī ir daudz cilvēku, kas dzīvo zem uh, nabadzības robežas vai ļoti tuvu šai robežai. Līdz ar to jāpajautā, kāda nozīme šiem pasākumiem ir runājot par sabiedrību, ne tikai par rūpniecību. Nevajadzētu aizmirst par solidaritāti, kas ir mūsu lielais princips. Tā kā aplūkojiet arī dziļākus principus. Mums ir viena planēta un viena zeme. Iespējams, Eiropā vēlamies būt līderi, vēlamies būt pasaules līderi, apdzīt Ķīnu un Ameriku, bet jāņem vērā visi apstākļi un nevajadzētu pieļaut paradoksus mājās. Lieliski, ka mums ir Eiropa, uh, Uh, ka esam līderi CO2 izmešu jomā, bet pārējā pasaule mūs atstāv vienus. Un mēs izolētējam priekš. Obama domāja par savu uh, pārvēlēšanu, bet Polijā mm, citās valstīs netiek parakstītas nekādas, nekādas uh, apņemšanās, uh, kas uh, mazinās mūsu rīcības spējumu vai manevrēt spēju. Tā kā jau vajadzētu padomāt, vai mums tas vispār ir jādara. Paldies! Un tagad nākamais kolēģis. Paldies! Es uh, nerunāju tagad kā tautas paties koordinators. Es biju mūsu komitejas uh, referents pie direktīvas par energoefektivitāti. Es atgādināšu, ka vides komiteja, rūpniecības komiteja un uh, panārsēde uh, jautājām komisijai sakarā gan ar šo energoefektivitātes direktīvu, gan sakarā ar Krisa Deivisa ziņojumu. Tātad jautājām par problēmām, kas saistītas ar ETS un aicinājām komisiju atrisināt šīs problēmas. Un tieši pie Deivisa uh, ziņojuma mums uh, ir tikuši panākti kompromisi starp uh, Tautas partiju un ALDE, pārējie piekrituši šim kompromisam, un komisija sarunu gaitā pie energoefektivitātes direktīvas nāks klājā ar deklarāciju, kurai Rūpniecības komiteja un plenārsēde galu galā piekrituši. Un visi varēja izlasīt šajā deklarācijā par diviem pasākumiem. Visu pirms komisija pēc parlamenta lūguma apņemas, un tāds bija mandāts, kāds komisijai bija piešķirts, tātad runa bija par izsoļu mandātu, izsoļu mandāta izstrādāšanu attiecībā uz uh, oglekļa izmešiem. Tas pēc būtības bija backloadinga pasākums. Te tātad var runāt par to, vai komisija bija vai nebija taisnība, bet diskusijā par to iejaukties vai neiejaukties uh, ETS, nu tas jau ir noticis daudzos, daudzās struktūrās, un tas ir novedis pie uh, Vispirms backloading, un otrkārt pie ilgtspējīgā risinājuma. Ar backloading pasākumu mēs uh, uh sev sagādātu vairāk laika, un tad jādomā, ko darīt ilgtermiņā. Man šķiet, ka Matiesa Grot uh, teksta projekts ir ļoti labs. Tas ņem vērā dažādus argumentus, piemēram, tādus, uh, ka komisijā varētu iejaukties katru nedēļu, tad pēc būtības tur viss tiek limitēts uz vienu iejaukšanos. Ļoti labi. Mums arī bija nepieciešams, lai teksts būtu pēc iespējas skaidrāks. Tad par uh, oglekļa noplūdēm tika ļoti detalizēti diskutēts un uh, tika sagatavots ietekmes novērtējums, un mēs runājam par cenu 30 eiro. Un um, es ar kolēģiem biju pret Doilu, un, mm, un es teicu, ka 2008. gada komisijas paziņojums oglekļa noplaudes neņem vērā. Mēs uh, tur runājam par uh, cenu 6 eiro. Uh, un par visām problēmām, kas saistītas ar oglekļu noplūdēm, un tas neatspoguļo realitāti. Mums ir saraksts ar uh, rūpnieciskiem uzņēmumiem, kam ir milzīgs piešķīrums. Līmeņa atzīmes sāks darboties tikai nākamajā gadā, tātad ar ETS uh, šie uzņēmumi var nopelnīt ļoti daudz. Mums ir daži sektori, kas uh, netiek ņemti uh, vērā, teiksim, alumīnijas vai ģipses, uh, kur mums vēl jākalibrē sistēma, bet citādi uh, ETS uh, pārslogo mūsu uzņēmumus, un par to jau ļoti daudz ir runāts. Tas svarīgākais - dalību valstis tagad vēlas pārņemt vadību. Dalību valstiem ir nacionālas uh, nacionālajie nodokļi, nacionālas nodavas, un, un tās, tā ir rinde mūsu ES rūpniecībai. Līdz ar to mums vajadzētu ļoti strauji rīkoties, nevajadzētu pieļaut, ka katrai dalībvalstī būs savi noteikumi šajā jomā, citādi cilvēki teiks, Eiropieši atkal nevar tikt galā ar uh, savu ekonomiku tā kā uh, Mums vajadzētu rīkoties centralizēti. Paldies, Joran. Jā. Es um, esmu ļoti pateicīgs Pēterim Līzam par viņa teikto, viņa ziņojumā par uh, energoefektivitātes direktīvu un arī Krisa Deivisa ziņojumā par um, ceļu uz uh, energoefektīvāku Eiropu, varam atrast skaidrus signālus. Daži kolēģi te saka, um, mēs tagad esam pavirzījušies uz atpakaļ, nevis uz priekšu, un tas nav īsti konsekventi. Tātad paldies Pēterim Līzem par to, ka viņš vēlreiz izstāstīja par mūsu vīziju un par to, kas uh, tika pieņemts uh, plenārsēdē ar lielu vairākumu. ETS uh, un CO2 izmeši. Protams, ir kaut kas jauns, un Eiropas Savienība mm, te ir līderis, tas ir eksperiments, skatīsimies, vai tas darbosies vai nē. Desmitajā pantā jau tika paredzēta iespēja pielāgoties situācijai. Bet mēs vairs neesam vienīgie. Arī Austrālijā, Kalifornijā, Dienvidu Koreja un daļēji Ķīna uh, ir uh, ieviesusi šo sistēmu, jo ideja bija par globālo oglekļa tirgu, un tā pagaidām uh, ne visas valstis ir pieslēgušās, bet pamazām pieslēdzas aizvien jaunas valstis, un mums tā pamazām sāk izdoties, un 6 eiro par CO2 tonnu uh, Nu, pagaidām tas nav īstais stimuls, lai investētu tehnoloģijās. Priekšsēdētājs jau teica, ka pat uh, ogļu uh, rūpnīcas, uh, ar oglēm darbinātās uh, rūpnīcas būtu lētāks risinājums. Tagad um, par backloading koncepciju. Nu, ar šo koncepciju cenas uh, palielinātos par vienu eiro, tikai par vienu eiro. Tātad pretargumenti šeit atkrīt, jo pat mēs par to lemsim, problēma mums paliks. Un nākamajā fāzē mums būs jārunā par struktūrālām lietām. Galvenais uh, palikt pie tēmas uh, šajā ziņojumā, nevajadzētu iesniegt daudzus grozījumu iesniegumus. Uh, kas eh, ir jau piedzīvots. Tātad backloading ir viena ideja, bet diezgan bezpalīdzīga, kā mums eh, demonstrē tirgi. Cenas eh, augšā neiet. Sistēmā ir kļūda. Jo vairāk alternatīvās enerģijas mēs izmantojam, jo vairāk mēs ietaupām, jo mazāk certifikātu mums ir nepieciešams. Un uh, tīrās attīstības mehānisms uh, arī ir radījis pārāk daudz certifikātu apritē. Tad apritē vienkārši pārāk daudz certifikātu tagad sakrājies un mums jāpadomā, kā atrisināt šo problēmu. Un kas mani traucē? Certifikātiem tirgojas ne tikai eh, attiecīgas rūpniecības nozares, bet arī finanšu tirgus eh, tur eh, iejaucas. Un šeit, protams, pavaras iespēja krāpniecībai. Certifikātu zoga sertifikātus dubulto, nemaksā nodokļus. Nu, Deutsche Bank. Tagad mēs uh, redzam, ka arī viņi noslēpuši 230 miljonus uh, nodokļos, tā kā nezinu, uh, kas notiek citām bankām. Ar Patris banku arī ir līdzīgas problēmas. Un um, tas nozīmē, ka certifikāts izmanto, lai nopelnītu naudu, nevis lai uh, pasargātu dabu. Tad, uh, tad vajadzētu sargāties no bankām Eh, kas eh, dažreiz tik krāpnieciski rīkojas. Bet tas ir viens ziņojums, un man šķiet, ka mums ir par ko runāt un jāsako citiem ziņojumiem. Labi, un tagad Sila Kakis kungs. Paldies, priekšsādātā kungs. Es eh, uzdošu jautājumu. Es esmu dzirdējis, ka ļoti labi, ja mums ir augstas cenas šajā tirgū. Un es tagad domāju, mēs vēlamies augstu cenu vai um, mēs vēlamies labi funkcionējošu tirgu. Kas mums ir? Pagaidām ir recesija, un tas nozīmē, ka cenas samazinās. Plus uh, tīrās attīstības mehānisma skandāls, kas arī palīdz samazināt cenas, bet uh, zemākas cenas nenozīmē, ka mērķis ir sasniegts. Mēs Uh, drīzāk pārsniedzam mūsu mērķus, ne jau tāpēc, ka mēs to gribējam, bet vienkārši tāpēc, ka tas tā notiek. Tad šī koncepcija, ja cena šodien palielināsies, tad mums būs vairāk investīciju, bet tas, ko jūs ierosināt, ir paaugstināt cenu šodien un pazemināt to atkal 2019. un 2020. gadā. Runājot par nākotnes investīcijām, un es domāju, ka mēs par to runājam. Kāpēc mums palīdzēs uh, samazināt cenas 2020. gadā, un kāpēc investīciju būs vairāk? Es domāju, ka viss ir atkarīgs no šodienas uh, investīciju lēmumiem, kaut arī uh, ja mēs paņemsim investīciju lēmumu šodien, tas sāks uh, atpelnīties pēc pieciem gadiem, un tad uh, cenas uh, samazināsies. Un kāpēc tas tā notiek? Iespējams, ka dažas valstis vēlas valsts palīdzību piedāvāt enerģētikas sektoram, dažas valstis vēlas ieviest papildu nodokli. Un politiski to uzvelt eh, šai komitejai. Mēs runājam par lielām naudas summām. Oktobrī eh, Lielbritānija publiskojusi eh, aplēses. Klimata un enerģētikas komiteja to ir izdarījusi, un šis departaments saka, ka sagaidīsim, sagaidīsim ļoti nozīmīgu palielinājumu, ja ja mēs nemazināsim. Manā valstī šis palielinājums būtu 3,3 miljārdi. Tātad mēs runājam par ļoti lielām naudas summām elektroenerģijas patērētājiem. Ne tikai Lielbritānijā, ne tikai manā valstī, bet Rumānijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Bulgārijā, Spānijā. Uh, visās šajās valstīs cilvēki maksās vairāk va maksās vairāk par elektroenerģiju. Un nu, kāpēc? Arī Vācija starp citu. 19 miljārdi kopumā, saka Lielbritānijas departaments. Ja mēs izņemsim uh, 900 miljonus tonu un neko neieliksim uh, šo tonu vietā. Uh, Iespējams, šis prognozes ir maldīgas, bet ir skaidrs, ka cilvēki maksās, maksās vairāk nodokļu, un par to mēs runājam. Tas neietekmēs uh, turpmākas investīcijas. Runa ir par uh, nākamiem pāris gadiem. Paldies, kolēģi! Certifikāti jau automātiski tikuši apmaksāti. To mēs eh, esam iemācījušies pēc eh, pirmā perioda, kā certifikāti bija bezmaksas, bet eh, uzņēmumi par to iekasēja, tātad konsumenti jau ir samaksājuši. Tagad Korina Lepāža. Paldies priekšsādātā, kungs. Šis temats ir atkārtīgi svarīgs, jo ļoti konkrēti Sistēma, kas mums ir, neļauj sasniegt mūsu mērķus, jo mēs esam bijuši pārāk um, mazprasoši daudzās jomās uh, attiecībā uz kvotām, kas ir uzņēmumiem, piemēram, mm, dalība valstis pieļāvušas uh, tādas kvotas, kas eh, neatbilda kvotām, lai mazinātu siltumnīca eh, efekta eh, gāzu ietekmi. Tāpēc, diemžēl, ekonomiski izplatītās kvotas neatbilst um, mūsu rūpniecības uh, prasībām, vajadzībām. Es, protams, esmu par rūpniecību un konkurētspēju, bet uh, Te mums ir daudz sektoru. Un ja vēlamies būt konsekventi Eiropas uh, līmenī, ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams raidīt efektīvu signālu par cenām, īpaši jaunajām rūpniecībām, kas skar energoefektivitāti un alternatīvo enerģiju. Un ja vēlamies uh, ar to pelnīt, uh, tad vēlamies oglekļa cenu, kas būs attiecīga. Un citādi visa koncepcija nav, nebūs vairs izdevīga. Jūs uh, tieši teicāt, ka uh, ar oglēm darbināmās rūpnīcas ir lētākas salīdzinot ar alternatīvo enerģiju. Tas ir absurdi, bet tas uh, rāda, cik tālu mums jāiet. Mēs te runājam par vai no nu 900 miljoniem vai no nu par vienu miljārdu. Es uh, uzskatu, ka sākumā mums jāvienojas par komitoloģiju, bet princips ir skaidrs, mums jāpalīdz Eiropas rūpniecībai, mums jāpalīdz mūsu uzņēmumiem, lai tie paliek par līderi uh, alternatīvās enerģijas un energoefektivitātes tirgū. Liels paldies! Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies par ziņojumu. Šķiet, ka jūsu nostāja ir vieda. Uh, Jūs runājat par uh, izsoļu posmu no 2013. līdz 2020. gadam, un tas atspoguļo priekšlikumus, kas mums ir bijuši. Tas palīdz arī uzņēmumiem, bet es uzskatu, ka svarīgi ir neļaut komisijai iejaukties katrā brīdī eh, kvotu atsaukšanā, piemēram. Jāprecizē arī, kad jāizmanto backloadings. Es gan esmu norūpējusies, eh, runājot par kvotām, kas izraisējušas um, um, oglekļa eh, cenu samazinājumu tieši tagad krīzes apstākļos. Mums ir tiešām daudz mazāk emisiju salīdzinot ar to, ko um, bijām iedomājušies. Lūk, uh, tāpēc arī šīs ārkārtīgi zemes oglekļa cenas. Komisija piedāvā sistēmu, kas uh, balstās uz uh, tirgus loģikas, un tagad viņi vēlas regulēt šo sistēmu. Tātad piekopt intervences tirgu. Lib domas par liberālo komisiju man liek uh, smaidīt personīgi. Man šķiet, uh, ka būtu loģiski paturēt šī brīža noteikumus arī trešajai fāzei, laika posmam no 2013. līdz 2020. gadam, lai garantētu tiesisko noteiktību visiem spēlētājiem. Uh, Galu galā ir nepieciešams uzticēšanās klimats. Mums jāuzticas ETS sistēmai. Citādi to uztvers kā kaut ko ļoti negatīvu uzņēmumiem. Tā tad uzmanīsimies. Komisijas nostāja pagaidām uh, mani neapmierina. Vielen Dank! Lielas paldies! Un tagad vārds Veisgerberes kundzē. Paldies, priekšsādātāji! Principā es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs domātu par ETS sistēmas nākotni, un mums ir jānodrošina, ka šī sistēma arī nākotnē efektīvi darbotos. Tas ir svarīgi ne tikai tāpēc, lai ekonomikai dotu stimulu radīt inovācijas, bet arī nodrošinātu ieņēmumus no ETS, lai finansētu energoefektivitātes un klimata aizsardzības pasākums. Un te nākas konstatēt, ka zemās cenas par piesārņošanas tiesībām tiek uh, maksātas uh, neataisno šos abus divus mērķus. Un tāpēc es uzskatu, ka principā šo certifikātu izņemšanas uh, ideja no aprītes ir atbalstāma. Tomēr es negribētu mm, nostāties nevienā no abām galējām nostājām. No vienas puses negribu atbalstīt tos, uh, kas saka, ka mm, tas ir jādara, bet es uzskatu, ka eh, komisijai te vairs nav pilnīgi brīvas rokas. Mēs to esam jau nu, panākuši. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai laikā no 2013. līdz 2020. gadam komisija varētu veikt šādu pielāgošanu. Referents to jau skaidri pateica, bet ir jārunā arī par papildus nosacījumiem, par ciešu koordināciju ar komisiju Jo, protams, ka tā ir iejaukšanās tirgu. Un uh, principā taču mēs vēlējāmies, lai emisija tirzniecība būtu tirgus instruments, nevis uh, plāna ekonomikas instruments. Un tāpēc es uh, gribēju jautāt referentam, vai nevajadzētu padomāt par to, kā eventuāli būs iespēja veikt vēl vienu intervenciju, šo certifikātu cenu strauji pieaugs labprāt gribētu dzirdēt iespēju vai šā, atbildi, vai šādu iespēju viņš savā ziņojumā ir paredzējis, jo tas eh, no tā īsti nebija saprotams. Vai mēs varam domāt arī par papildus noteikumiem, lai šādu intervenciju, jo tā ir intervencija, izmantota pēc iespējas ierobežotāk, uh, un eh, tā, lai tas būtu zelta vidusceļš no abām iespējām. Un priekšsādātāji gribēja uzsvērt vēl vienu vēl vien punktu, kas man personīgi ir ļoti uz, svarīgs. Mums vajadzētu diskutēt par to, ko jau pieminēja analīze, par to, ka šis eh, mehānisms īsti nav taisnīgs. Jā. Šeit ir paredzēts izņēmums atsevišķām nozarēm, kas ir ciešā saistībā ar citām industrijas nozarēm, uz kurām, uz kurām savukārt šis izņēmums netiek attiecināts, un šīs nozares varbūt pat ir vēl energoefektīvākas. Es uzskatu, ka tam nav jēgas. Un tā tas, piemēram, attiecas uz ģipšu nozari, kas um, neizmanto šo mehānismu. Arī uh, bet uh, citi būvniecības uh, instrumentu, būvniecības materiāla ražotāji tomēr to var izmantot, piemēram, ķieģeļu ražotāji, cementa ražotāji, un viņi izmanto efektīvākas tehnoloģijas. Varbūt komisijai ir jādomā, kā situāciju uzlabot. Es uzskatu, ka būtu labi, ja mēs eh, šajā ziņojumā varētu ierakstīt uh, to, ka oglekļa noplūdes eh, mehānisms ir jāveido taisnīgi un saprātīgi no vīdes viedokļa, lai neradītu šādas negodīgas situācijas. Lielas paldies, un tagad vārds Krisam Dēvisam. Paldies, priekšsādātāji! Thank you. Jā, man ir, būs jāsteidzas projām, lai nodrošinātu, ka zivsaimniecības komitejā ir iekļautas, um, iekļauti jautājumi par reformām. Bet uh, gribēju piekrist tam, ko sacīja vairāk cilvēki, ka šī, šis tiesību akts nav domāts, lai pārskatītu visu ETS sistēmu vai mainītu prasības saskaņā ar kurām komisija var atsaukt no tirgus uh, emisiju tirzniecības kvotu certifikātus. Es domāju, ka tas ir vienkāršs priekšlikums, un tam būtu jāpaliek vienkāršam. Mums ir ceļa karte ceļam uz uh, ekonomiku ar zemu oglekļu izmešu līmeni. Es domāju, ka nav nepieciešams visu sarežģīt un padarīt šo jautājumu par politisku problēmu. Tam tā nav jābūt, bet es uh, Es nedomāju, ka mums vajadzētu komisijai dot arī izrakstīt tukšu čeku. Ja komisija būtu sagatavojusi priekšlikumu, kas būtu jāapstiprina koplēmuma procedūrā, tad tiem vajadzētu būt tikai nelieliem pielāgojumiem. Proti, mainot certifikātu skaitu. Un es domāju, ka šeit mēs varam skatīties uz komisiju kā regulātoru un ļaut pildīt tam savu darbu. Un pārējos jautājumus, kas ir saistīti ar ETS nākotni, mēs apspriedīsim nākamgad. Es ceru, ka komisija sagatavos priekšlikumu, kas mums ļaus to darīt. Un visbeidzot, mēs zinām, ka ETS ir sniegusi rezultātus, samazinot uh, CO2 izmešus no lielākajām rūpniecī, lielākajiem rūpniecības objektiem, un mēs domājam, ka komisija varētu veikt arī soļus, kas veicinātu investīcijas tehnoloģijās ar zemu oglekļa izmešu līmeni. To var darīt, uh, izmantojot valstu subsīdijas, nosakot uh, specifiskus mērķus. Uh, bet tas nav īsti pat saistīts ar ETS. Varbūt mums nākotnē par šādām iespējām vajadzētu padomāt. Tomēr es domāju, ka mēs visi varam atzīt, ka ETS ir Eiropas galvenais instruments, galvenais līdzeklis, lai apkarotu emisijas no rūpniecības objektiem, kas uh, izmet atmosfērā daudz sagāzu, Daudzas valstis jau mēģina atkārtot mūsu pieredzi un būtu pilnīgi muļķīgi, ja mēs ļautu šai sistēmai sabrukt. Un šāds uh, tirgus jau ir izveidojies, lai mēs uh, paļautos uz pārāk, uh, lai mēs pieļautu risku, ko var radīt kvotu izņemšana no aprites īrijas eh, gaidāmās eh, prezidentūras pārstāvis pirms dažiem mēnešiem man privātā sarunā sacīja, ka viņam nepatīk šie backloading priekšlikumi. Bet viņam vēl, patīk, vēl mazāk patīko doma, ka šāda priekšlikuma vispār nebūtu. Tāpēc es domāju, ka ir jāizvēlas zelta vidusceļš. Liels paldies par šiem noslēdzošiem komentāriem. Un... Tagad gribētu dot uh, vārdu Singaras kundzei no komisijas. Liels paldies priekšstādātāji, paldies par šo interesanto diskusiju. Un mēs ar lielu uzmanību izlasījām jūsu ziņojumu. Gribēju atgādināt uh, dažus punktus, uh, kas uz kuriem ir balstīts komisijas priekšlikums komisija nekad nav bijusi pārāk kāra sagatavot šādu priekšlikumu, bet mēs sagatavojam šo priekšlikumu par 900 miljonu certifikātu izņemš, uz lai, izņemšanu uz laiku tikai novembrī, jo pastāv saikne starp ETS un citu likumdošanu, piemēram, klimata un enerģijas pakotnē tika uh, iekļautas uh, saiknes ar ETS un arī jaunajos priekšlikumos par energoefektivitāti. Daudz deputāti jau pieminēja energoefektivitātes uh, direktīvu un uh, komisijas apņemšanos iekustināt šo tirgu. Bet, nu, tātad tas ir tas, ko mēs esam izdarījuši, un tāpēc mēs arī uzskatām, ka šī situācija ir pietiekami svarīga, lai tā tiktu risināta. Šāds atlikums ir veidojies arī tāpēc, ka tika pieņemti citi eh, administratīvu lēmumu, tajā skaitā līdzdarbojoties Eiropas parlamentam, un mēs ierobežojām eh, šo certifikātu skaitu tīrās attīstības mehānismā un tam līdzīgi. Šie kredīti var tikt izmantot tikai līdz 2012. gadam, un tas nenozīmē, ka tie visi tiks izmantoti. Un tas nozīmē, ka mums atkal veidosies kvotu atlikums. Kā jau daudz no jums pieminēja, šobrīd valda ekonomiskā krīze, visi to saprot, un tad, kad tika strādāts pie klimata un enerģijas paketes, tas vēl nebija zināms bet es domāju, ka šis fakts mums ļaus vienoties par grozījumiem un par šo priekšlikumu. Protams, ka tas ir tikai pagaidu pasākums. Komisija pašlaik domā par struktūrāliem pasākumiem, lai stiprinātu ETS, un šī diskusija sāksies 2013. gadā. Pašlaik mēs uzklausām interesētās puses un rīkosim veselu virkni tikšanos. Gribēju atgādināt, kāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi pārskatīt uh, izsoļu laika profilu. Daudz no jums sacīja, ka nav skaidrs, kādā veidā tas ietekmēs uh, emisiju cenas. Tomēr mēs esam veikuši ietekmes novērtējumu certifikātu izņemšanai no tirgus uz laiku, un tajā skaidri redzams, ka nav prognozējama būtiska ietekme, katrā ziņā mazāka par to pa, ietekmi, kā daudzi domā, un kas tika, par ko tika spriests arī klimata un enerģijas paketes pieņemšanas laikā. Tirgus analītiķi saka, ka, ka pašlaik certifikāta cena 6 eiro jau ņem vērā backlouting uh, ideju un, ja šis priekšlikums netiks apstiprināts, tad cenas var kristies vēl zemāk. Tas ir vēl viens arguments, kas jāpatur prātā. Otrs ļoti svarīgs arguments, arī daudz no jums to pieminēja, ir tas, ka jāpatur prātā ilgtermiņa perspektīva. Mēs jau labu laiku diskus, diskutējam par ceļa kārti uz zemu oglekļa izmešu līmeņu ekonomiku, un uh, mums jābūt ambiciozākiem. Ir svarīgi paturēt prātā, ka tad, ja cenas turpinās būt esošajā līmenī, tas kavēs investīcijas zema oglekļa līmeņa ekonomikā, kas visiem ir tik ļoti nepieciešams ilgtermiņā. Tas ir jāpatur prātā, un to mums saka arī iesaistītās puses. Uh, Certifikāta cena ir daudz zemāka nekā tas bija domāts. Protams, ka ekonomiskās krīzes apstākļos tas ir normāli, bet šīm cenām vairs nevajadzētu arī kristies. Mums būtu jāpieņem racionāls lēmums, lai sadalītu kvotas uh, daudz uh, loģiskāk un racionālāk. Daudz no jums pieminēja arī ietekmi uz ieņēmumiem. Man šķiet, tā bija Reisgerbers kundze. Ja mēs uh, laižam tirgu certifikātus ar šādu cēnu, tad tas uh, ietekmēs dalību valstu budžetus un to, cik liels līdzekļus dalību valstis varēs uh, ieguldīt klimata problēmu risināšanā. Vēl viena problēma, kas mums krīt acīs, ir tāda, ka tāda, ja cēna paliek tāda, kā ir, tad uh, backloading netiks īstenot. Tad dalību valstīm vajadzēs veikt papildus pasākums. Uh, un Līzes, kun, Līzes kungs norādīja, ka tas uh, fragmentēs nacionālos, nacionālos tirgus, kas arī atstās negatīvu ietekmi uz uh, ETS. Un noslēgumā priekšsādātājs gribēju pieminēt uh, jūsu piesauktos grozījumus. Gribēju sacīt, ka komisija ir pilnībā apņēmusies apskatīt izsoļu profilu tikai ārkārtas apstākļos, un mēs uzskatām, ka šī brīža situācija ir ārkārtas ap situācija. Lai vai kā, mēs taču nevarējām iedomāties pirms vairākiem gadiem, kāda būs šīs dienas situācija, un tāpēc uh, mēs uzskatām, ka pilnvaru ierobežošana tikai šādām situācijām ir nedaudz problemātiska. Uh, Un tad, ja tiktu pārskatīts izsoļu profils, Eiropas institūcijas vienmēr tiktu iesaistīts arī Eiropas parlaments. Un tikai ar jūsu piekrišanu šāda pārskatīšana varētu notikt, tāpēc mēs uzskatām, ka pilnvaru ierobežošana visai trešajai fāzē ir nedaudz problemātiska. Liels paldies, ka jūs vēlaties ra radīt pēc iespējas lielāku caurskatāmību tirgu un eh, ļoti labi, ka jūs pievēršaties šiem jautājumiem. Dank, Frau Slingberg. Lielas paldies. Zīmbergas kundzei. Es, protams, arī saprotu, ka komisēji abi divi grozījumi, ceturtais un sestais, nav akceptējams. Bet, nu, katrā gadījumā esmu piefiksējis to, kas uh, ir ticis izteikts pirmajā diskusijā. Uh, Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs šeit runājam par unikālu gadījumu, par, lai to mēs varētu mierīgi pieņem, eh, pieiet šim jautājumam un arī radīt uzticamību. Nu, šeit ir vairāki jautājumi aktualizēti, uh, kuram īpaši liela saistība nav ar šo mm, ziņojumu, bet tajā pašā laikā arī svarīgi jautājumi. Un arī attiecīgajā ad hoc sēdē, vidas sēdē mums tas arī tika skaidri arī parādīts, ka šīs saraksts, kur ir iekļauti šie carbon leakage uzņēmumi un arī tie uzņēmumi, kas patērē ļoti liels energoresursus, un ka varbūt tās arī šeit mēs runājam par šiem uzņēmumiem. Protams, ka šeit vajadzētu iekļaut. Šeit ir pat tādi uzņēmumi kā vīnu darītavas un riteņu darīta, ražošanas rūpnīcas un tā tālāk. Vai ja mēs vairāk pievērsīsimies šim jautājumam, kur koordinātori vienojās janvārī, februārī, tātad uh, izstrādāt carbon market ziņojumu kopā ar komisiju un arī ar īrijas prezidentūru, lai varētu turpināt diskusijas, lai varētu sniegt kaut kādas vadlīnijas, ko mēs vēlamies sasniegt nākotnē, ja mēs runājam par šo visu oglekļa jautājumu parlamentā. Nu, pašlaik uh, nav tas gadījums, kad mums vajadzētu par to runāt. Uh, nākamajā komitejas sēdē nepieciešams izstrādāt tā savu veikt vadlīnijas, un tas arī attiecās uz koordinātori, kādā veidā mēs vēlamies redzēt šo oglekļa tirgu, jo izņēmuma gadījumi ir pārāk plaši, un tas. Uh, Un tie uzņēmumi, kuriem patiešām vajadzētu būt šajā sarakstā, tie nav iekļauti. Un es uzskatu, ka šo sarakstu vajadzētu vēl uzlabot. Uh, Mēs arī runājam par solidaritāti. Nu, es šeit varu tikai teikt to, ka ja mēs patiešām vēlamies uh, veicināt Eiropas Savienības ekonomiku, un es domāju, ka mēs jau šeit arī attiecīgi ieguldam pietiekam daudz darba, nu, bet kas attiecās uz individuāliem tirgiem, nu, tad vajadzētu patiešām pārstrukturizēt arī šo oglekļa tirgu un it īpaši izmešu tirzniecības sistēmu, jo pašlaik mums ir tāda krīzes situācija, ko neviens nav prognozējis. Uh, Neviens ekonomists eh, nav attiecīgi prognozējis, ka mums būtu šāda finanšu ekonomikas krīze. Un, uh, lai mēs varētu attiecīgi paredzēt, uh, tu, izstrādājot šo dokumentu, un arī Doha sēdē mums arī tas palika skaidrs, tā, ka mēs diskutējam ar Ķīnas pārstāvjiem, ka septiņos reģionos vēlās ieviest šo emisiju tirzniecības sistēmu un attiecīgi noteiktā gadā tiek arī paredzēta šīs sistēmas izstrāde. Nu, katrā gadījumā Ķīnijas pārstāv, Ķīnas pārstāv bija atvērti, lai sadarboties ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, lai mēs patiešām varētu šo sistēmu izveidot tādu globālu, bet um, ir arī nepieciešams tāds vienots tāds ietvērs. Nu, nu, manuprāt, šeit ir nepieciešams arī izstrādāt uh, šo izmešu tirzniecības sistēmu, un es labprāt vēlētos novēlēt visu to labāko, kas vēlēto šeit ieviest CO2 nodokli. Mēs to pat nevaram vienoties Eiro grupā. Nu, diez vai, vai nu mēs varētu par to vienoties Eiropa 27 dalībvalstīs, lai varētu patiešām mm, pieņemt lēmumu par šādu nodokli. Tādēļ es aicinātu jūs lūdzu to, ko, par ko mēs esam vienojušies kopīgi vairāk gadu laikā. Uh, šeit tagad eh, īstermiņā stabilizēt šo sistēmu. Un, ja mēs runājam par vidustermiņu, ilgtermiņu, tad mums vajadzētu turpināt debatas, diskusijas, un tad vajadzētu sākt jau nākamajā gadā, bet nevis pašlaik, nevis šajā posmā, bet kaut kādā citā laika posmā, kad mēs diskutēsim par to, kas mums ir jādara, lai ilgtermiņā un vidustermiņā mēs varētu efektīvi nostiprināt šo sistēmu. Un arī Vaisbergs kundze jau, un arī citi kolēģi jau to norādīja Tātad, ja mēs runājam par apakšējiem un augšējām, um, augšējiem sliekšņiem, nu, ne tikai, ne, nevis šajā ziņojumā, bet arī citos, tā, ka mēs varētu šeit runāt, tā, izveidot savu veidu tā kā ETS valdi, nu, piemēram, ja šeit uh, mēs varētu arī uzaicināt citus reģionus, tātad papildu valdi, papildu komisija, kas varētu diskutēt par attiecīgajiem nosacījumiem un arī par apakšējiem un augšējiem sliekšņiem. Uh, Nu, mums vajadzētu par to diskutēt, mēs šeit var, iespējams tā būtu arī laba ideja, nu, tādā veidā mēs varētu izstrādāt savu veidu ilgtermiņu stratēģiju, kas jau uh, norisinās arī citās ekonomikas nozarēs, lai mums būtu savu veidu nosacījumi un arī savu veidu uh, kanāli, kādā veidā tas tiek uh, veikts. Un kas attiecās uz tiem cilvēkiem, kuriem ir izteiktas bažas, un vairāk cilvēki un vairāk kolēģi jau to aktualizē, mēs arī aicinājām komisiju kaut ko darīt, ka nav pietiekam tikai šos pasākums uzsākt. Mēs esam vairākos vairākos pasākumos, vairākos tiesību aktos, vairākos ziņojumos mēs jau esam aicinājuši komisiju kaut ko darīt, un pie tam vēl vairākas reizes mēs esam aicinājuši. Komisija attiecīgi ir arī sniegusi savu ieguldījumu pirms vasaras pārtraukuma, un man tagad koordinātāji ir, ir aicinājuši šo ziņojumu ar grozījumu priekšlikumiem, jo pirms tam bija arī diskusija, ko tad vispār darīt ar šiem priekšlikumiem, grozījumu priekšlikumiem. Mēs vēlamies ar parlamentāru procedūru attiecīgi arī nolemt par šiem grozījumiem un šo ziņojumu. Nu, es katrā gadījumā sagaidu šos minimālo skaitu grozījumu, grozījumu priekšlikumus un cerams, ka attiecīgi arī minimāli tiks iesniegt šie grozījumi priekšlikumi, un tad mēs varam nonākt pie konsensa, pie vienprātības, un tad attiecīgi mēs arī uh, apstiprināt šo ziņojumu, un tad attiecīgi iesaistās komisija un padomu sēd arī iesaistās, un mēs varam diskutēt arī tad, nu, cik tad daudz kvotas tiek izņemts ārā no tirgus, un tad runājot par oglika tirgus ziņojumu, ko publicēja komisija ar šiem sešiem variantiem. Uh, Nu, tad mēs paskatīsimies, varbūt tās mēs varam kādu, varbūt šo sarakstu varam papildināt ar kādiem citiem variantiem, un šeit arī vairāki kolēģi izteicās par šo punktu. Nu, tad es aicinātu šos kolēģus vēl vienreiz izteikties arī plenārsēdē, ja mums tiks iekļaut šis jautājums darba kārtībā, un attiecīgi arī konstruktīvi sadarboties. Nu, tas būtu viss, un Vēlētos arī eh, norādīt signālu arī padomēji. Ja ir ieradies pārstāvis, tad es aicinātu jūs arī paziņot jūsu kolēģiem, ka mēs šeit varam novērot arī progresu un tad arī šeit arī dalībvalstīs, kā piemēram Vācijā, eh, kur arī ir ļoti laba tradīcija starp vides ministriju un ekonomikas ministriju, ka šeit nav vienota nostāja. Uh, un attiecīgi arī aicinājums lielākai valstī Eiropas Savienībā arī sniegt kaut kādu kopīgu nostāju, ka mums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk virzīt uz priekšu šo backloading pasākumu, un tad mēs varam arī diskutēt par citiem pasākumiem. Uh, Jo, ja mēs to vēl novilcināsim, tad visticamāk būs negatīvas ietekmes uz tirgu, gan arī šeit mēs veicināsim melno tirgu. Es katrā gadījumā esmu optimistisks, un es domāju, ka mēs arī konstruktīvi un arī ļoti ātri virzīsimies uz priekšu. Runājot par laika grafiku, termiņš attiecībā uz priekšlikumu grozījumu ir 19. Eh, decembris, un mums pēc tam būs arī diskusijas ar. Uh, attiecīgiem grozījumiem 23. un 24. janvārī, un komiteja, vides komitejā 19. februārī mēs balsosim par šo priekšlikumu, un plenārsēdes balsojums, balsojuma termiņš vēl nav konstatēts, jo t, būtībā mums ir nepieciešams noskaidrot, cik daudz grozījumu tiek iesniegti. Es vēlētos pateikties jums par konstruktīvo debati un arī par pozitīvo un negatīvo kritiku, un tagad mēs varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Jautājums atkal ETS. Un šeit ir runa par to, ka vienā nozarē mēs būtībā apstādinam laiku, stop the clock, tātad komisijas priekšlikums, un attiecīgais uh, referents ir ierad, ieradies Pēters Līze, un es arī došu viņam vārdu. Lielas paldies! Ļaujiet man uh, sniegt pirmo koment komentāru. Uh, tā kā jūs ļoti veiksmīgi atgādinājāt par šo Eiropas lielāko valstu valdību, jā, patiešām, ka Vācijas valdībai nav attiecīgi kopīgi nostāja par šo backloading jautājumu. Uh, bet eh, partijas, eh, nu, bet ja mēs runājam par par, pašu partiju, valdības partiju, tad tur arī nebija kopīga nostāja. Kas attiecās uz um, aviosatiksmi? Tad ETS aviosatiksme tiek iekļauta, jo Eiropas Savienības parlamenta lielākā daļa un uh, to arī vien, par to vienojās. Nu, pirms tam tā, tas parlamentā bija ļoti tāds plašs balsojums, jā, balsojums, un es arī tajā laikā biju referents par šo jautājumu. Mēs arī ļoti intensīvi sadarbojamies kopā ar um, transporta komiteju. Un, kas attiecās uz manu mm, grupu, tad bija attiecīgi vienkāršais, vienkāršā procedūra ar pirmo un otro lasījumu. Uh, un sadarbojas arī attiecīgi ar transporta komitejas um, attiecīgo referentu. Ju, es tos at, atceros, jo uh, pirms tam tas, um, par ko mēs vienojāmies, mūs pat nosauc par Taliban un uh, attiecīgi par to, ko mēs vienojāmies, kādēļ mēs par to vienojāmies. Jo attiecīgi avio satiksmes izmešu skaits ir attiecīgi palielinājies un vēl aizvien dramatiski palielinājās. Uh, un jo arī citi pārvadātāji šeit attiecīgi palielina šos, šo izmešu apjomu, kā piemēram smagās automašīnas un citas, kā arī piemēram dzelzceļš, šeit arī tiek iekļauts šajā ETS sistēmā, un tā nebūtu saskaņota rīcība politika, ja mēs avio satiksmē kur ir e, ļoti augsta, tātad šī izmešu, ļoti augsts izmešu skaits, ka mēs to neiekļaujam. Mēs ļoti labi sadarbojamies ar šo komiteju, un tad beigu, beig, beigās vēlētos atgādināt to, ka mums bija tāda ļoti samērīga, mēs akceptējam ļoti tādu samērīgu direktīvu, kas attiecās uz ETS vispārīgi, ja mēs runājam par 2013. gadu simtprocentīgu. Uh, Uh, un tagad mēs runājam par 50%, un tagad mēs runājam par 21% samazinājumu citos sektoros, un tagad vēl jau par 5%. Šis noslogojums, jā, nu tad arī, nu šeit ir patiešām jāvizualizē, ja mēs runājam par ETS un avio satiksmi, nu tie ir tādi diezgan piesardzīgi un samērīgi. Ja mēs runājam par starpkontinentāliem starp lidojumiem, kā piemēram no Londonas uz Šanhaju, tad mēs šeit runājam par diviem eiro. Uh, Eiropas Savienībā teritorijā, kā piemēram aviosabiedrība Ryanair, uz pasažieru 55 centi. Apskatoties uz valsts pasākumiem, dalību valstu pasākumiem, par ko vienojās gan dalību valsts, gan arī trešās valstis, šeit mēs esam izplatījuši arī dokumentu, nu, oficiāli tā es viedokļu apmaiņu bez dokumentu, nu, bet, nu, tas mans personīgais dokuments, ko es esmu izplatējis. Vācija maksā uh, 42,18 eiro Liebritānijā, atkarībā no distances attālumu un pirmajā klasē, tas varētu būt 148, 184 uh, paundi, tas ir apmēram tā kā 200 eiro. Un Indijā ir 35 dolāri un ASV 16 dolāri. Nu, es tagad vēlētos vienkārši vizualizēt, par ko mēs esam vienojušies, jo tas bija patiešām ļoti svarīgs lēmums. Nu, tagad mēs izbaudam trešo valstu uh, kritiku, bet, uh, nu, ir jāsaka tā, ka Austrālija. Uh, Austrālija, Kanāda un cits trešās valstīs, ar kur mēs esam. Nu, Austrālija un uh, Kanāda mēs konstruktīvi sadarbojamies, bet citas valsts kā ASV un Krievija un Ķīna, nu, diezgan pretējās pozīcijās. Uh, jo viņi uzskata, ka mēs šeit ārpus teritorijas eh, likumdošanu veicam un tādēļ tas nav pamatots un līdz ar to šajā dokumentā jūs varat izlasīt informāciju un arī valsts nodokļu sistēmu, jo šeit arī tiek aprēķināti pēc distancēm. Un ja tagad mēs lidojam no Londonas un Kanādu, tad maksā viszemāko nodokli. Ja lido uz Meksiku, tad arī jau ir augst, augstāks. Uh, Ja no Frankfurts uz Varšavu lido, tad maksā zemu nodokli, ja maksā uz Tokiju, tad maksā arī augstāk, jo starpā ir Krievija. Bet ja tagad arguments ir, ka Eiropas Savienība iejaucās trešo valstu likumdošanā, nu, tad būtībā šis arguments nav pamatots, bet tik un tā mēs varam novērot vēl aizvien šo pretestību, tad, kad Eiropas uh, Savienības tiesa uh, noraidījusi amerikāņu aviosabiedrības sūdzību, un šeit varētu būt divi paskaidrojumi, kādēļ mēs varam novērot šādu veidu trešo valstu lielo kritiku pretestību. Pirmkārt, trešajās valstīs tiek uzskatīts, ka mēs, kā Eiropas Savienība, ka mēs nesam tāds korekts lē, lēmumu pieņemšanas orgāns. Nu, tā ir tikai vairāk tā kā ideja, un ja tiek tā kā vairāk spiediens izdarīts, tad mēs var būtībā arī padodamies. Nu, tad eh, tiek uzskatīts, ka Eiropas Savienības likumdošana nav īpaši vērā ņemama. Nu, žēl, ka tas tā ir, un tādēļ mums vajadzētu būt piesardzīgiem par to, kā mēs varētu uz to rēģēt. Un otrs komentārs. ASV tiek, ir ticis pieņemts likums, ka transporta ministrijai tiek dots pilnvaras, ja nevienojās amerikāņu aviosabiedrībām aizliegt piedalīties pat šajā ETS sistēmā. Un šeit arī ieradās ASV pārstāvi un arī diskutē par šo jautājumu. Un šis moments, tad, kad viņi pat tiešām viņi kļuva agresīvi un nervozi, bija tad, kad es Lexman Markī likumu minēju, Lexman Markī Eh, šajā te palātā arī izbaudi ļoti lielu atbalstu, bet senātā diemžēl, diemžēl izgāzās, jo attiecīgi balsu vairākums netika sasniegts. Šis likums paredz eh, emisiju tirzniecības sistēmu visām industrijas nozarēm, un tas arī attiecās uz aviosabiedrību, un tas attiecās gan uz Eiropas, Austrālijas, Ķīnas aviosabiedrēm, kas startē no ASV teritorijas. Un tad, kad es to minēju, uh, tad nu, viņi bija kļuva ļoti dusmīgi, jo Veksmēl Mārkī, viņi minēja, ka Veksmēl Mārkī likums ir būtībā mīris. Un eh, tātad šajā palātā šis vairākums vēlās parādīt, ir to, ka amerikāņu klimata politika vairs nav tāda, kāda tā bija. Un tas, bet tas tajā pašā laikā nemaina neko starptautiskajā likumdošanā. Uh, jo jebkurš arguments, kas tagad tiek minēts, to varētu arī minēt, kas attiecās uz amerikāņu likumu. Un tagad arī Obama kā prezidents pašlaik ļoti slikti atspoguļo un arī aizstāv šo klimata rīcību politiku, ņemot vērā to, ka šis um, prezidents ir saņēmis arī Nobel miera prēmiju, bet, nu, ja mēs runājam par šo klimata tiesību aktiem, nu, tad tas uh, nav pareizajā gaismā parādies. Nu, mums pašlaik ir radījusies ļoti sarežģīta situācija, un būtībā no nu, visām būtiskākajām trešajām valstīm esam novērojuši ļoti lielu pretestību. Nu, šeit mēs diskutējam, ka viņi tātad uzsver to, ka šis globālais, um, šis globālais nosacījums vairāk ir tās tā kā Eiropas Savienības nosacījums. Nu, mēs vienmēr arī esam teikuši to, ka mēs vēlamies šādu globālu sistēmu, bet problēma ir tāda, ka uh, Eh, kopš sākot ar 97. gadu, kopš Kyoto protokola, šāds punkts ir uzsākts, bet beig beigās mēs neesam novērojuši nekādu progresu avio sabiedrības sektorā. Un tādēļ mēs vēlamies paskaidrot to, ka mēs neesam pret šo starptautisko konvenciju, bet ka mēs varam paredzēt arī citus instrumentus. Un tādēļ mē, būt, ir uh, pareizi, ja mēs runājam par IKO organizāciju, ka mēs uh, piefiksējam attiecīgo secinājumu. Šeit novembrī tika pieņemts jauns lēmums, un šeit arī augsta līmeņa grupa tika noorganizēta, kas būtībā diskutēja par to, ka nākamā gada septembrī, tad, kad IKO ģenerāla asambleja tiksies, tātad šeit mēs mēs varēsim redzēt dokumentu, kas attiecīgi izstrādā šo konvenciju. IKAU ģenerāla asamblēja tiekās ik pēc trīs gadiem, un tādēļ tieši tagad būs iespēja atrisināt šo problēmu, atrast attiecīgo risinājumu. Un ņemot vērā šos faktus, Eiropas komisija ierosināja tātad apstāpināt šo laiku un esošās uh, direktīvas ieviešanu atlikt uz vienu gadu. Nu, tas ir tāds ļoti liels solis uz priekšu. Mums patiešām vajadzētu piesardzīgi izpētīt, vai tas būtu pareizais risinājums, man pirmās domas, nu, tāds provizoriskais izvērtējums būtu jā, katrā gadījumā tas ir tāds gudrs solis uz priekšu, lai parādītu to, ka mēs nesam pret konvencijas izstrādāšanu. Ja tas izdosies brīnišķīgi, tad mums būtībā panāksim to, ko mēs vēlējāmies panākt. Ja tas neizdosies, tad. Uh, Eh, tad mēs būtībā parādīsim to, ka tas tā nav Eiropas Savienības vaina, ka nav attiecīgi izstrādāta konvencija. Un ja mēs runājam par avio sabiedrību un Eiropas Savienības avio sabiedrības, eh, ka mēs parādam to, ka mēs vēlamies sasniegt šo mērķu vēl aizvien. Dārgie kolēģi, es vēlētos izteikties par diviem punktiem, kas eh, šīs dienas diskusijā uzklausīja Eiropas komisijas priekšlikumā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 tātad atšķirības starp starpkontinentāliem lidojumiem un iekšējiem lidojumiem, tātad komisijas priekšlikums paredz tātad šos nosacījums tikai piemērot starpkontinentāliem, jo, kas attiecās uz iekšējiem lidojumiem, tas jau, par to jau netiek, par to jau nestrīdās tātad šīs trešās valstīs. Nu, bet tagad mums vajadzētu apsvērt, ņemot vērā esošo situāciju, kas būtu pareizais solis, jo šeit ir gan pluspunkti, gan mīnuspunkti. Es nevēlos šeit ierosināt jaunu priekšlikumu, bet es vēlētos nogaidīt diskusiju diskusijas, jeb kādi grozījumi, kas attiecās uz komisijas priekšlikumu, kas varētu rast problēmas un diskusijas, mums vajadzētu uh, pirmajā piektā uh, patiešām uh, pieņemt lēmumu, jo citādi būs jau juridisks problēmas. Nu, vispirms es vēlētos varbūt tās diskutēt par šo jautājumu, kas attiecās uz šiem kas runā, uh, runājot par uh, piegādātāju, lidojumiem un kas attiecās uz starpkontinentāliem lidojumiem, ka šeit ir nepieciešams jau agrāk pieņemt lēmumu. Un Eiropas aviosabiedrības, lai Eiropas aviosabiedrības aizsargātu no negatīvas konkurences, nu tad šeit ir komisijas priekšlikumus arī izslēgt uh, šos uh, piegādātāju lidojumus um, no šiem tātad nosacījumiem. Nu, es nezinu, varbūt tas, tas būtu sarežģīti. Nu, un pēdējais punkts, uh, kur mēs komisijas priekšlikumu vajadzētu mums precizēt, ko tad mēs īsti šeit sagaidām? Kas tad norisināsies pēc viena gada? Nu, es jau uzreiz varu pateikt, ka sākot no septembra 2013. gadā būs risinājums, kas varētu apmierināt uh, visus un kas stāsies spēkā uzreiz, bet visticamāk, ka mums būs mums būs izstrādāts uh, risinājums, ja mums noveiksies, un ka, ja mēs visi tā ļoti konstruktīvi sastrādāsimies, tad visticamāk tas tikai darbosies pēc vairākiem gadiem. Tas visticamāk nestāsies spēkā 2013. gadā tāda globāla konvencija, kas varētu apmierināt visu avio sabiedrības. Komisija savā jautājumu un atbilžu dokumentā, ko viņi sniedza, uh, Uh, nu, jā, tas tiek paskaidrots, bet tas nav likumdošanas procesā iesaistīts. Mums ir nepieciešama izstrādāt konvenciju, kas balstās uz tirgus principiem, tātad uh, kaut kāda ETS sistēma vai kaut kas līdzīgs, kur visi iesaistās. Uh, Un, ja tas uh, nestāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī, tad mums ir nepieciešams pārejas laikam tāds savu veidu ietvars, uh, lai mēs to varētu turpināt šo darbību. M mēs nevaram vienkārši tā tikai tādēļ, ka IKO apsola, ka kaut ko darīs, ka mēs varam vienkārši tā uh, apstādināt mūsu tiesību aktus. Nu, tas tā kā vajadzētu izstrādot to kā kompromisa priekšlikumu, ka mums vajadzētu paredzēt pārējas laiku, lai mēs varētu attiecīgi izdarīt mūsu soļus, lai varam turpināt mūsu darbību. Paldies! Pēter Līze! Paldies, Pēteris Līze! Un, um, kā jau teikts, es biju ēna referents. Un arī nodarbošos ar šo dosieju bet es vēlos sveikt eh, ministru mūsu priekšā, proti eh, dabas eh, ministru no Velsas. Paldies, ka esat šodien ar mums. Par priekšlikumu. Esam gari un plaši diskutējuši parlamentā organizēts tika arī lasījums eh, par šo priekšlikumu, un toreiz tika panākts kompromiss ar vidas cilvēkiem, transporta cilvēkiem. Tur mēs eh, esam tālu atkāpušies, un toreiz bija lielas bažas, vai starptautiski tas būtu īstenojams. ICAO, starptautiskā aviācijas organizācija, kas eh, pārvalda aviāciju. Kopumā nu, jau 13-14 gadus debatē par globālu sistēmu, kas pasargātu mūs no klimata pārmaiņām un kas to arī starptautiski regulētu. Tagad Eiropā mēs redzam, par to runāja Pēteris Līze, ka viss tirgus ir fragmentāts. Mums ir dažādas nodavas, nodokļi. Nīderlandē bija viens nodoklis, tad pēkšņi atradušies uh, autobusu operatori, kas veda cilvēkus e, Vācijas virzienā, busi bija pilni, un tagad atkal Vācijā ir nodoklis, un tagad e, šie pārvadājumi iet e, pretējā virzienā. To mēs, tā mēs neizprotam vienoto tirgu, un mums tāda tirgus pagadam nav. Un tagad mēs vēlamies aviāciju integrēt emisiju tirzniecības sistēmu un arī iekļaujot um, ārējos lidojumus. Priekšlikums bija labs, bet ir nepieciešams politisks instruments vai nu emisija tirdzniecība vai nu CO2 nodoklis. Abi instrumenti vienlaikus, nu, tā jau ir robeža, tas, tas ir tuvu robežai. Un šķiet, um, ka šis uh, normatīvais priekšlikums par stop the clock arī Dohā tika pārunāts uh, Mm, ar Ķīnu tīpaši. Un signāli, ko esam saņēmuši no Japānas kolēģiem un pārējiem, bija lielākoties pozitīvi. Pēc būtības mēs varētu veidot kaut ko salīdzināmu arī starptautiskā līmenī. Pagaidām par to ir acīm redzams simpātijas ar komisāru uh, palātā. Mēs to pārunājām novembrī. Es domāju, ka ļoti drīz mums būs startautiskā vienošanās. Uh, tam jābūt uh, dokumentam pēc būtības. Tas nav vienkārši alība dokuments. Bet, ja nē, tad eh, durvis paliek eh, atvērtas un mēs varam iet citā virzienā. Es jau teicu, Ķīnā septiņos modeļu reģionos tiek ieviesta ETS. 2016. gadā paredzēta ETS visā valstī. Ziņas no ASV mūs satrauc, protams, bet to var vērtēt arī šādi. Viņi nevēlas eh, iedziļināties sarunās bez standartiem. Viņam nepieciešami sarunu standarti, manevrēšanas standarti, un tāpēc es eh, esmu piesardzīgi optimistisks attiecībā uz situāciju Kao. Mums jāiet ceļš, ko ierosināja arī referents, proti izņemt starptautisku ārpusēropas lidojumus, nevis Eiropas lidojumus. Un šeit mums ir ļoti stingra likumdošana, ir, ir tika minēti skaitļi. Ziemeļrietumos, tās man atbildīgs par ziemeļrietumiem un par salām. Un ja es no Frizijas salas lidoju, tad uh, man ir lielākā atbildība salīdzinot ar lidojumu no Frankfurtes. Uh, Tad praktiski tur runa par eh, trīs eh, karšu CO2 daudzumu. Un eh, diskusija par proporcionalitāti ir nepieciešama arī dalībvalstīs runājot par CO2 nodokli, jo šī saruna skaitē aviācijai un arī tas, ko mēs novērojam dalībvalstīs. Tātad, ka cilvēks iesēžas autobusā un brauc līdz valstī, kurā uh, viņš var iegādāties lētāku avio biļeti. Tātad mums e, ir nepieciešama ETS ar integrētu aviāciju. Un tagad mums ir izredzes starptautiskā līmenī, kas mums jāizmanto. Bet skaidri jāpasaka, no 31. E, decembra ja nekas cits pēc būtības neizskanēs, mēs iesim tālāk ar mūsu likumdošanu, lai stiprinātu spiedienu eh, turpmāk risināt sarunas. Es redzu, ka kolēģis Fosteris eh, māja ir galva. Jā, mums arī ir nepieciešami sarunu standarti, tā teikt, sarunu mērs, un eh, tad mēs varēsim šo ceļu iet. Bet ar nu, zināmiem nosacījumiem, protams. Nākamais ēnu referents ir Kris Deivis. Lūdzu, Kris. Un paldies priekšsādātāji. Un paldies Pīterim Līzam, kas eh, tiešām uh, ir pierādījis savu lojalitāti aviācijas ETS sistēmai. Mm, bet eh, šķiet jāizskaidro, kāpēc jāiekļauj aviācija. Te pie pietiek aplūkot starptautisko situāciju. Un Dohas diskusiju gaitā mums viss jāskata kontekstā. Runājot par klimata pārmaiņām, Eiropa valsts būtu par līderi. Un uh, ko mēs varam parādīt? Ļoti maz. Bet viens no klimata pārmaiņu sarunu pamatprincipiem ir, ka katrai valstī pasaulē uh, ir e, kolektīva atbildība. Kolektīva, bet diferenciēta. Un mums jāizmanto mūsu ietekme, kamēr varam to izdarīt, un šeit mēs to varam. No paša sākuma bija skaidrs. Komisija un pārējie precizē, ka mūsu mēķis ir starptautiskā vienošanās, lai ierobežotu aviācijas izmešus. Mēs nevēlamies nevienu kriminalizēt, nevienu sodīt, uh, vēlamies panākt kopīgu mehānismu, kuras varēgumu pasauli atzītu. Un tāpēc mums ir jārīkojas, nevis tikai jārunā. Ko tad vēlamies? Mēs zinām, ka komisija ir izmantojusi ETS, lai piespiestu zināmus, zināmus uh, soļus, zinām progresu ikau ietvaros. Komisija izteicās tādā ziņā, ka jau zināms progress ir panākts. Protams, daudzi protestē pret ES un ES rīcību, bet tiešām progress ir panākts. Un komisijā saka, nu, vajadzētu tagad dot pārējiem manevrēt spēju. Tātad komisija mums saka, laika grafiks. IKAU ir tāds, ka vienkārši nav iespējams vienoties pirms eh, tiks piemērotēties. E Tātad atkāpsimies nedaudz, ļausim viņam nedaudz vairāk laika, kādu gadu. Un man šķiet, ka komisijām tieši to gribēja. Vienkārši nedaudz elastīguma manevrēt spējas, bet tad dažādas komitejas, zaļie un um, dažas komitejas sāka kritizēt komisiju un, un arī šī mehānisma piemērošanu, lai paveiktu, lai, lai panāktu šo starptautisko vienošanos. Šeit neviens neapšauba, ka komisija vēlas šo vienošanos. Tātad nemēģināsim neko pielikt klāt normatīvajam tekstam, vienkārši atbalstīsim komisiju sarunu gaitā. Un jo, jo tiešāk mēs tam piesim, jo skaidrāks būs mūsu signāls, ka vēlamies starptautisko vienošanos, ka ETS e tiks piemērota uh, līdzsabiedrībām, kas operē Eiropas lidostās, ka ir jāievēro kriteriji un ka jāpanāk progress IKAU ģenerāla asamblējā. Paldies, Kris! Un tagad eh, Fosterkungs pārstāvēs Mar Fosters kundze pārstāvēs Mārtinu Kelenenu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētā kungs un paldies kolēģiem, kas izteicās pirms manis. Jums ir taisnība visi atbalsta to, lai mazinātu klimata pārmaiņu efektus. Protams, vēlamies vienotas Eiropas debesis, uh, advancētas tehnoloģijas, tehnoloģisko iniciatīvu uh, par tīrjām debesīm. Mm, un tas ir pareizais ceļš, kā iet uz priekšu. Problēma, ar kur saskaramies, un tā nav šīs komitejas vai transporta komitejas problēma, uh, ir tāda, ka šai priekšlikumā ir um, zināmas, zināmi deficīti. Mehānisms un iekārtas ir viena lieta, bet pirms pāris gadiem komisija sāk runāt par aviāciju, un uh, aviācijas jomā vienmēr būs problēmas, normatīvas problēmas, uh, fiskālas politikas problēmas, problēmas attiecībās ar trešām valstīm, un komisija negribēja klausīties. Te ir eh, dažāda, dažādas iespējas eh, attiecībā uz to, kā ļaunprātīgi izmantot šos noteikumus. 170 valstis saka komisija, mums būs problēmas eh, ar šo sistēmu. Un tagad Ķīna, ASV un citas valstis veido savu likumdošanu, un ehm, šī likumdošana neatbilst Eiropas standartam ETS jomā. Nu, lūk, tāda ir mūsu nostāja. Dažas dalībvalstis tagad vēlas, lai mēs iet uz priekšu. Es uh, neuzskatu, ka šis būtu pareizais ceļš uz priekšu. Tātad, ko nozīmē stop the clock procedūra? Tas nozīmē, ka trešo valstu operatori uh, nepakļaujas mūsu standartiem. Bet uh, komisija saka, ja mēs to atliksim, tad jāatliek visiem un jāizstrādā plāns B pārvadātāji ES, kas ir uzņēmēji, maksā nodokļus, un trešo valstu pārvadātāji nemaksā. Bet uh, tas taču bija likumdošanas mērķis, un tagad mums ir konkurences problēma. Nu, komisija nāk klājā ar uh, regulu, dalība valstis uh, eh, izpilda transponē likumdošanā, un tad pusi cilvēku, kam bija jāpiedalās, nepiedalās tajā. Tā ir realitāte. Vai Kau šeit eh, var dot atbildi? Ikau turpina runāt, mm, bet eh, tam nav juridisko, tai nav juridisko iespēju kaut ko darīt. Šī ir struktūra. Nu, cilvēki cerams eh, par kaut ko vienosies un kaut ko īstenos. Uh, Bet es uzskatu, ka stop the clock nav risinājums. Kas notiks uh, komisija pēc 12 mēnešiem, kad trešās valstis pieņems likumu, bet uh, neīstenos noteikumus? Kas tad notiks? Mums jāpliek realistiskiem, mums jābūt uh, lojāliem pret Eiropas pārvadātājiem un mums jāatliek visa šī lieta un tad skatīsimies, ko mēs izdomāsim. Bet turpināt šo līniju. Protams, tas ir vienkārši absurds. Es saprotu, ka tagad jāglābj seja, bet nu, toreiz cilvēki neklausījās, kad mēs teicām, ka tas ir preskriptīvi, birokrātiski. Un tagad nu, mēs esam, kur mēs esam un tagad komisija vēlas, lai mēs atrisinātu šo problēmu. Bet tā nebija uh, nedz vides, nedz transporta komiteja, kas to uh, iesākusi. Komisija to ir izdarījusi. Un tagad komisija vēlas palīdzību. Tātad es ierosinu, ja vēlaties atlikt, atlieciet. Un tad atgriezieties vēlāk un sakiet, IKAU tagad gatava rīkoties, un mēs uh, darīsim to pašu. Bet stop the clock es tā nedomāju. Es vēlos atbalstīt rūpniecību Lielbritānijā. Es uh, nevēlos, lai Lielbritānijā starptautiski konkurētu ar vienu roku aiz muguras. Kāpēc uh, mums uh, jācieš zaudējumi uh, sliktas likumdošanas dēļ? Ļoti interesanti būs uzklausīt, ko komisija teiks, un, protams, mēs turpināsim diskusijas transporta komitejā. Paldies, Līna Makevana. Well, I mean, I mean, Jack, es gribēju teikt Džekijai Fosterai, ka komisija jau, protams, var nākt klājā ar priekšlikumu, bet cilvēki, kas pieņem šo likumu, bija Eiropa parlamenta deputāti un ministri. Tātad, uh, Tie ir Eiropas Savienības vēlēti pārstāvi, nevis Eiropas komisijas uh, nevēlēti pārstāvi. Un tad, kad mēs uh, gatavojām šo tiesību aktu, mēs to atbalstījām arī iepriekšējās sasaukumā. Un jūsu valdība uh, arī pašlaik, manuprāt, atbalsta komisijas priekšlikumu, tāpēc uh, tas nav muļķīgs komisijas priekšlikums, kuru mēs varam vienkārši ignorēt. Es gribēju sacīt, ka es esmu nedaudz uztraukusies par komisijas priekšlikumu un to iemeslu dēļ, kurus minēja Džekija Fostere. Fostere. Tie, kur ir pret uh, ETS, uzskata, ka šis ir īstais brīdis, lai apturētu šo mehānismu. Un runājot par izmaksām avio kompānijām un pilsoņiem, tad jāteic, ka šīs summas ir ļoti nelielas salīdzinājumā ar nodokļiem, kuras eh, nacionālās valdības ir uzlikušas avio kompānijām. Līzes kungs minēja eh, šos skaitļus, un eh, apvienotajā karalistē tie ir 20, 20 mārciņas par vienu lidojumu segmentu. Nu, salīdziniet to ar biļetes cenām. Es domāju, ka tad, ja šāds priekšlikums ir ļoti labi, ka šāds priekšlikums ir. Mēs neredzam nekādu progresu no, ar ILO konvencijām, ar uh, citiem priekšlikumiem. Un es esmu noraizējusies par šo priekšlikumu. Mums bija iepriekšēja diskusija par ETS pirms dažiem mēnešiem, pašlaik risinās vēl viena diskusija. Daži cilvēki veic ļoti aktīvu lobbyisma darbu. Bet eh, ko tad, eh, par ko tad mēs te runājam? Par to, ka lobbyiem, kas droši vien sēž kaut kur šeit zāles aizmugurē, tiek eh, sniegts vēstījums, ka mūs tas neinteresē, un tad viņi vairs nedomās par klimata problēmu risināšanu. Es drīzāk varētu atbalstīt Krisu Dēvis. Mēs gribam, lai priekšlikums būtu vienkāršs, lai tas tiktu apstiprināts ātri Bet nevajadzētu mainīt pašus tiesību aktus. Mēs sakām, ka tiek uh, aizkavēta īsta, īstenošana, bet uh, ja tas nenotiek, tad mēs automātiski mainām likumus. Un kā gan mēs uh, varam zināt, ka IKO nolīgums būs pietiekami labs? Kurš to vērtēs? Un atgriežoties komisijā un padomē, uh, Eh, cik ilgi, cik automātiski tas notiks. Šīs diskusijas taču vilks bezgalīgi, tīpaši tāpēc, ka daudzas valstis vispār nevēlas ikālu nolūgumu. Es papētīju fona informāciju, un tā neizskatās pārāk daudz sološa. ASV nevēlas šādu nolīgumu. Es esmu ārkārtīgi nobēdājusies, ka mēs esam šajā situācijā, ka likums ir atvērts Jo pirms vairākiem mēnešiem, kad mēs par to runājam, vairums sacīja, ka to nevajadzētu darīt. Un es ceru, ka mums uh, nesanāks uh, sagraut uh, jebkādas cerības uh, par avio kompāniju darbu regulēšanu tuvākajos mēnešos. Voilà, excusez-moi. Atvainojiet bet eh, tulkojumā vēl bija jāsagaida aicinājums izteikties. Eh, par šo tēmu, eh, kas noteikti ir svarīga, mēs par to runājam arī regulāri, kā cīnīties pret klimata pārmaiņām aviācijas jomā. Var piekrist principam, bet runājot par piemērošanu, tad ir daudz bažu, jo Jā, mums te būtu tāda likumdošana tīri Eiropai, tas apgrūtina mūsu uzņēmumus, mūsu aviācijas um, uzņēmumus. Tā tad nepieciešama uh, starptautiskā vienošanās. Es domāju, ka visu pirms nevajadzētu uh, būt uh, naīviem šajā jomā. Mums ir nepieciešama starptautiskā vienošanās. Citādi mēs diskvalificēsim uh, mūsu pārvadātājus, mēs radīsim konkurences problēmas. Un galu galā var, tas var novest arī pie komerc konfliktiem. Ķīna pārvalda Airbus. Tātad Ķīna ir liela interese par cībā uz Airbusu uzņēmumu ASV un Krievijas pozīcijas arī ir zināmas. Tā tad mums eh, ir jārūpējas par starptautisko vienošanos. Es redzu, ka eh, ierosinājums par nodokli tagad ir noraidīts. Tas bija arī nepieciešami. Mums tagad jāizmanto visi spēki, lai gūtu starptautisko vienošanos. Un citādi Citādi mēs eh, pārslogosim mūsu pašu uzņēmumus. Es esmu ļoti piesardzīgi runājot par šo tēmu. Piesardzīgi un atturīgi, es teiktu, attiecībās ar medijiem. Tātad mēs noraidām priekšlikumu par nodokli un eh, ir svarīgi turpināt strādāt starptautiskā kontekstā. Lielas paldies un noslēgumā vārds eh, Brandīkungam. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Es neatkārtošu to, ko teica jau mani kolēģi. Bet, eh, nu, atzīsim, viens no, viena no lielākajām problēmām, kas mums ir, lai globālā līmenī pieņemtu vienošanos par CO2 izmešu apkarošanu, ir vienādi spēles noteikumi. Un ja ir kāda nozara, kur ir godīgi spēles noteikumi visiem, tad tā ir aviācija. Mēs eh, visām kompānijām esam paredzējuši identiskus nodokļus, un es esmu pārliecināts, ka tas uh, nav jautājums, kas rada praktiska rakstura problēmas vai tam līdzīgi. Tas ir principa jautājums. Daudzas valstis nevēlas eh, nodokli aviācijai. Mēs to redzējām ar petrolēju, ar, ar visām tām lietām. Un uh, redzam, ka saistības ar aviāciju te nav, tāpēc nevajag te minēt kaut kādus nepamatotus argumentus. Man ir viens pavisam vienkāršs jautājums. Ja tas būtu konkurences jautājums, tad varbūt tā būtu, bet Ja kā gan tas var būt konkurences jautājums, ja kafijas tase eh, Londonas Hītrovas eh, lidostā maksā dārgāk nekā nodeva, kas man būtu jāmaksā par braucienu uz Šanhaju? Kā gan tas uh, mainīs konkurenci aviācijas nozarē, ja tā ir divu eiro starpība? Vienā aviokompānijā jūs saņemat uh, dzēriens par velti, un tas ir uh, labāk nekā, kad jūs tos nedabūjat par velti, bet tas nav nekāds saistīts ar nodokli. Tāpēc es gribu uzdot jautājumu komisijai, vai tas tiešām ir konkurences jautājums, vai tas ir saistīts ar to, ka jūs vispār negribat uh, neko, nekādi skarta aviācija. Gribētu gan dzirdēt no Gerbrandī kunga, kurā kafēnīcā Hitravā jūs varat dabūt kafiju par divām mārciņām, bet viņš var atbildēt uz to nākamgad. Bet pirms uh, viņš man pat pateiks uh, šo vietu, tad es došu vārdu komisijai. Paldies priekšsādātāji, labdien visiem! Patiešām Jūsu uzstāšanās mums šķita ļoti vērtīgas, lai saprastu, kāds ir atbalsts un kādi ir neatbildēti jautājumi komisijas, attiecībās komisijas priekšlikumu. Kā jau jūs zināt, komisija vienmēr ir atbalstījusi globālus risinājumus. Un kopš uh, IKO procesa sākuma 1997. gadā mēs ļoti aktīvi šajās diskusijās esam uh, piedalījušies un snieguši arī savu ārtavu, savu ieguldījumu. Tomēr šis process nav uh, ļāvis uh, attiecīgi, attiecīgajā laikā nodrošināt jebkādu progresu. Un tāpēc mēs iekļāvām aviāciju ETS schēmā no 2012. gada. Mēs uh, neuzskatām, ka mūsu uh, darbības bija nelikumības. Uh, to likumību pierādīja Eiropas Savienības tiesa, un arī konsultācijas bija ļoti plašas. To rezultātā tika pieņemts uh, lēmums, kas aviācija iekļauj ETS sistēmā, un tas jau nav komisijas tiesību akts, tas ir ES tiesību akts. Es domāju, ka visas iesaistītās puses, kas pašlaik piedalās šajā diskusijā, to ļoti labi saprot. Kaut arī IKO joprojām paliek galvenā struktūra, kas varētu apstiprināt globālu vienošanos, ir jāpiekrīt, ka kopš uh, ES pieņēma uh, lēmumu par aviācijas iekļaušanu ETS e sistēmā ir ļāvusi pavirzīties uz priekšu. Un IKAO ir atvi, atvēlējusi savās sanāksmēs laiku, lai novērtētu, vai ir iespējami kādi pasākumi, kas balstītos uz tirgu. Daži no tiem saistās ar ieņēmumiem, un citi ir bez. IKO padome 9. novembrī vienojās par to, ka šie pasākumi tehniski ir iespējami, tie ir īstenojami, tomēr ir nepieciešama politiska līmeņa vienošanās, lai atvieglotu šādu pasākumu īstenošanu un lai varētu to izdarīt, prezidents Kovējs eh, savā vadībā ir nodibinājis augsta līmeņa darba grupu, kas pirmo reizi tikās pagājušajā nedēļā un kuras uzdevums ir nodrošināt politisko virzību, kas līdz šim tehniskajās diskusijās par dažādiem uz tirgus uh, balstī, diskusijās par pasākumiem, kas būtu balstīti uz tirgu, tika apspriest. Es domāju, ka nevienam nav šaubu par to, ka šādi pasākumi tiks ieviesti. Ir iespējams izveidot tādu pasākumu tīklu, kas ļautu īstenot reģionāls un nacionālus pasākumus, kas varētu novest pie tā, kā tiek pieņemti globāla rakstura vindabīgi pasākumi. Es domāju, tā ir iespēja, kas Eiropas Savienībai būtu jāizmanto un ņemot vērā, kāds progress tika gūts padomas sanāksmē 9. novembrī, komisija 12. novembrī piedāvāja, ka uz laiku mēs varētu atkāpties no ETS īstenošanas uh, aviosatiksmē no un uz Eiropu šī likumdošana attiektos, šie noteikumi attiektos uz visiem pārvadātājiem. Ja British Airways lido no Ņujorkas uz Hītrovu, tad arī uz viņiem attiektos šāds uh, atbrīvojums, bet ja Air China lidotu uz Eiropu, tad viņi tiktu iekļauti šajā aptvērumā. Trešo valstu pārvadātājiem būtu, būs jā, būtu jāievēro mūsu likumdošana. Mēs balstāmies uz uh, diskriminācijas aizliegumu principu, kas ir paredzēts ETS likumdošanā, un godīgi spēles noteikumi ir nodrāšināti visiem pār, pārvadātājiem. Un tas viss nav paķerts no zila gaisa. Šie noteikumi ir ļoti rūpīgi izstrādāti, uh, ir vērtēta to praktiskā īstenojamība, jo tie attieksies uz uh, visiem pārvadātājiem, kā arī dalību valstīm, kas administrē ETS sistēmas īstenošanu. Ir nepieciešama skaidrība, ir jāgaida šis jaunais starptautiskais nolīgums, un jo jādomā par ETS sistēmas konsekvences. Ir skaidrs, ka tie kolēģi no ES, kas pārstāv mūs augsta līmeņa grupas diskusijās, ir pelnījuši, lai viņi varētu ietekmēt šo diskusiju saturu no Eiropas perspektīvas, atstājot ietekmi uz šīm diskusijām. Un ir jādomā par ikālu procedūrām, lai apspriestu, kādi varētu būt uh, ierobežojumi laikā piedāvātajai atkāpēji. Tieši tāpēc mēs esam izvēlējušies, ka šī atkāpe varētu būt vienu gadu ilga, kas uh, iedarbinātu gan svīras efektu, gan atturētu tās valstis no uh, argumentu izmantošanas, kā uh, ES uzspiež avio kompānijām ETS, kamēr šis process nav apspriests asamblējā. Šādas dinamikas e, tur vairs nav, un kas tad mums tagad būs? Tā būs uh, īsta iespēja sadarboties visiem partneriem, un mēs ceram, ka mūsu partneri no trešajām valstīm uz šo iniciatīvu sniegs pozitīvu atbildi. Jā, ir dzirdēts par to, ka ASV vilcinās par globālu vienotu pasākumu ieviešanu, un mums savās diskusijās ar šiem partneriem ir jārunā. To mēs esam darījuši jau pirms uh, novembrī notikušās IKO sanāksmes, un es domāju, ka ir stingrs pamats, lai turpinātu šo dialogu augsta līmeņa politiskos procesos, bet arī organizējot divpusējas apmaiņas uh, starp Eiropas un trešo valstu partneriem, kas nav sapratuši, kādas uh, sekas atstāja ETS priekšlikums, runājot par eksteritorialitātes uh, apsvērumiem. Mēs saprotam, ka tādi būs nepieciešami, lai IKO septembrī un oktobrī varētu nonākt pie saprātīgiem rezultātiem kopš kolēģi 20. novembrī apstiprināja mūsu priekšlikumu. Darba grupa par šo jautājumu jau ir diskutējusi, un nākamās diskusijas ir paredzētas jau 7. Jūn, janvārī. Dalība valstis vairumā atbalsta šo priekšlikumu un neapstrīd surprising extent, if you like. They intend Viņi nevēlas uh, apdraudēt kompromisu, jo dalībvalstīm patīk šī priekšlikuma loģika. Es domāju, ka ES interesēs būtu saglabāt šādu nostāju un nodrošināt to, ka mums ir konsekventa un saprotama nostāja par mūsu priekšlikumu īstenošanu. Tas nodrošinās arī to, ka sarunu vedējiem IKAO būs labākas iespējas gūt panākums un aizsargāt ES intereses, strādājot pie starptautiska režīma. Es domāju, ka no komisijas, eh, mēs, eh, komisijas puses mēs eh, visi esam gatavi iesaistīties šajās diskusijās un skaidrot mūsu priekšlikumu visām ies, ieinteresētajām pusēm, parlamentāriešiem, uh, un sniegt šo informāciju pēc iespējas ātrāk. Mēs jau šobrīd esam izveidojuši materiālu, kurā ir apkopot visbiežāk uzdotie jautājumi, kāda ir reģio, kāds ir reģionālais aptvērums, kādas valstis ir aptvērtas un uh, kādas, kādas, um, kādu ietekmi atstās leģislatīvais priekšlikums. Un es aicinātu kolēģus, ja jums ir papildi jautājumi, iepazīties ar šo materiālu. Jūs to varat izdarīt, izlasot uh, klimata ģenerāla direktorāta sagatavoto dokumentu. Liels paldies! Un noslēgumā došu vārdu referentam Pēterim Līzam. Jā, paldies priekšsādātāji, izteikšos pavisam īsi, jo laika vairs nav daudz Tika pieminēta vēlreiz tēma par nacionālajiem nodokļiem, un es eh, gribētu, lai kolēģi tiešām iepazīstās ar dokumentu, kur mēs esam sagatavojuši. Ja tur kaut kas nav pareizi, jūs varat man to rakstiski paziņot. Mēs nekavējoties lab labosim šīs kļūdas. Bet uh, dimensijas jau ir skaidrs, un es gribēju mūsu britu kolēģiem no Toriju partijas. Uh, sacīt, ka Lielbritānijas valdība Toriju vadībā nesen ir paaugstinājusi aviācijas nodokli. Un, ja tiek lidots pirmajā klasē, atzīsim gan, ka tas nav pārāk uh, bieži, bet arī ņemot vērā ekonomikas situāciju, šie skaitļi ir pietiekami lieli. Ja mēs uh, raugāmies, uh, teiksim, uz lidojumiem, kas pārsniec 6000 jūdzes, piemēram, uh, Āziju. Tās ir 180 mārciņas uz personu. Un tas ir tikai viens nodoklis vienā pašā dalība valstī. Nedrīkst būt tā, ka mēs runājot par EES, ETS, kā to piedāvā komisija, ierobežojam to tikai uz Eiropu un uh, iekasējam šo nodokli vienu gadu. Uh, Un nevar sacīt, ka tā ir konkurences problēma, ja tiek atbalstīta šādi risinājumi, kas maksā 180 mārciņu. Jāteic, ka ES šeit ir uzvedas ļoti pieticīgi un nav tā, ka ES aplaupa savus pilsoņus vai iznīcina aviāciju. Ryanair lido tikai Eiropas uh, mērogā un maksā 25 centus. Ja es, piemēram, eiro izmantoju Rainer Eiropas eh, reisus, tad es piemaksāju tikai 25 eh, centus. Un ja kāds deputāts lido uz savu vēlēšanu apgabala pilsētu, viņš meklē, maksā desmitreiz vairāk. Nevar būt tā, ka Eiropas eh, komisija tik šausmīgi iejaucās, eh, ka to akceptē prese, ka to akceptē vispārēji, un visi uzskata, ka es esmu šausmīgi vāji. Es domāju, ka ir skaidri jāapzinās viena lieta. Es esmu gatavs eh, diskutēt par visiem priekšlikumiem, un es aicinu kolēģis iesniegt man arī precīzes formulējumus. Esmu gatavs strādāt ātri, lai sagatavotu grozījumu priekšlikums un priekšlikumus Pats mēģināšu vēl sagatavot uh, vienu kompromisu priekšlikumu, lai mēs varētu iekļaut visus priekšlikumus, bet es uzskatu, ka komisijā ļoti rūpīgi ir strādājusi. Un daudzas lietas, kas pašlaik tika pieminētas diskusijā, jau ir pārdomātas, un tāpēc es nezinu, vai mums īsti izdosies uzlabot šo priekšlikumu. Bet šeit gribēju tomēr veikt vienu precizējumu. Perhaps was ich auch selber gesagt habe, wir werden. No komisijas jau dzirdējām, un arī es pats to teicu, ka nebūs nekāda starptautiska nolīguma, kas varēs stāties spēkā 2014. gada 1. janvārī. Tomēr mēs no IKO gribētu saņemt ne tikai ietvaru reģionālajām un nacionālajām emisiju tirzniecības sistēmām, bet arī skaidrs apņemšanās uz kurām būtu iespējams paļauties par to, ka šāda sistēma tiks nodibin, izveidota. Gribēju turēt eh, komisiju pie vārda. Komisija to pati saka arī savās atbildēs uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja, būs, ja patie šāds nolīgums būs, to taču nevar īstenot trijos mēnešos. Ir nepieciešams ietvers, kurē es, Austrālija, uh, un uh, citas, citi partneri var uh, turpināt savus uh, vietējos pasākumus, varbūt ierobežotā veidā, bet nedrīkst taču pieļaut situāciju, ka līdz 2014. gadam vispār nekas netiek darīts. Pateicos jums par šo diskusiju, kā jau sacīju, esmu gatavs iekļaut jūs priekšlikumus, un tā kā mums nav pārāk daudz laika, es mēģināšu pabeigt šo darbu pēc iespējas ātrāk, lai eh, būtu skaidrs, ka Eiropas Savienība nestāsies eh, ceļā risinājumam. Tagad uh, ir laiks uh, savus darbus uh, izpildīt arī citiem. Piedodiet, es tikko vēl neredzēju Fosteris kundz, došu viņai vārdu. Liels paldies, man bija jautājums, ko komisija neatbildēja. Tātad uh, jau arī citi kolēģi jau jums teica, ka atruna ir domāta uz 12 mēnešiem. Es, protams, saprotu to, ka šie attiecīgie starpkontinentālie pārvadātāji vai to maksās vai nemaksās, bet šeit mēs runājam par mazajiem, kas eh, strādā Eiropas Savienības teritorijā. Un runājot par atrunu 12 mēnešiem un trešās valsts pārvadātāji būtībā tie netiek piemēroti. Pēc 12 mēnešiem tad būs tik piemērot sankcijas vai kā? Jo mēs zinām to, ka noteiktas trešās valsts pārs, pārvadātāji neievēro šos noteikumus. To mēs ļoti labi apzināmies. Ko jūs darīsiet pēc 12 mēnešiem, kad trešās valsts pārvadātājs, un es esmu pārliecināta, ka viņi to nedarīs, kas neievēro šo nosacījumu, šo regulējumu? Tas bija tas jautājums, ko uzdeva, un tas, šis jautājums arī netika iekļauts jūsu jautājumu dokumentā. Fosters kundze. Uh, Nu, šajā gadījumā varbūt tās esam mēs pareizie cilvēki, kurus uzrunāt, jo tā nav komisija, bet gan mēs esam tie, par ko, kas lemj, kas ta beigu beigās būs Pētera Līza ziņojumā ierakstīts un kas nebūs. Ja jūs vēlaties, ja, tad, protams, jūs varat sniegt atbildi, bet, nu, es esmu šajā gadījumā likumdevējs, nevis komisija. Komisija. Es varu atbildēt uz šo jautājumu, ja drīkst. Uh, likums tiks piemērots uh, visiem uh, attiecīgiem pārvadātājiem, kas darbojās Eiropas Savienības tātad šajā tīklā. Neskatoties uz uh, izcelsmes valsts, tas nozīmē to, ka būs sankcijas, būs arī sodi, kas tiek paredzēta Eiropas Savienības likumdošanai. Lielas paldies! Līdz ar to mēs esam nonākuši pie diskusijas beigām. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Ja, über den Berichtsentwurf werden wir. 23. janvārī balsosim par šo un diskutēsim par šo uh, 28. janvārī diskut, uh, tātad tiek iesniegti grozījumi un 18. februārī ar grozījumiem uh, diskutēsim. Komitējā 26. februārī būs balsošana un tad cen, nu, cerams, ka martā varēsim attiecīgi uh, arī uzsākt šo diskusiju. Nu, liels paldies par sadarbību. Varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Šeit ir runa par 2011. gada finanšu gadu budžeta izpildes apstiprināšanu noteiktiem punktiem. Nu, varbūt, nu, visu mums pastāstīs Jūta Haukundze, kas ir attiecīgā referenta. Liels paldies! Nu, tagad centīšos Tātad ļoti ātri šos septiņus darba kārtības punktus jums izklāstīt, nu, informācijas nolūkam. Nu, mums, uh, mēs strādājam šodien līdz septiņiem, tā, nu, protams, es to varu arī izlasīt, bet šeit ir vēl viens darba, kārtība, darba kārtības punkts. Kā jau mēs redzam, Eh, nu, paldi, ja mēs vēlamies secināt par kvorumu attiecīgā, tad varam arī secināt, ka nemazām nav kvorums. Bet, nu, lai nu kā. Šeit ir runa par 12, 2011. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Es nevēlos šeit uh, pārāk daudz iedzināties detaļās, bet, nu, runājot par šīm aģentūrām, mūsu atbildībā ir piecas šīs aģentūras, un runājot vispārīgi, Šeit tiek izstrādāt ziņojums, kur tiek iekļaut un atrunāt vairāki pamatnosacījumi. Nu, protams, šeit bieži vien mums ir jāatgādina, ka budžeta principi, ko sniedz budžeta, tātad attiecīgie nosacījumi un līgums, nu tad mums tie arī ir jāizpilda. Nu, tātad pirmais ir budžeta ievērošana, ikgadējība un arī attiecīgais līdzsvars. Nu, iespējams, ka e, kolēģi, kas um, attiecīgi piedalījās plenārsēdē, Strasbūras plenārsēdē, ka šeit ir noteikti gadījumi, ka netiek ievērot attiecīgie nosacījumi pagājušajā nedēļā 2013. gada budžeta diskusijās. Šeit 9 miljārdi parāda saistības varētu tikt veidoties. Nu, tas, tas, tas attiecās uz līdzsvaru situāciju. Es jau arī minēju ikgadējību, ka tas attiecās uz visām aģentūrām. Nu, tas ir pašsapratojums. Ikgadējība nozīmē to, ka tas, kas. Uh, Tas, kas tika sākumā attiecīgi par ko vienojās, nu es nevaru to vienkārši tā pārbīdīt uz kaut kādu citu nākamo gadu, bet man ir nepieciešams tā saplānot šo budžetu un tik efektīvi saplānot tā, lai tā nauda, kas tiek piešķirta, ka to es arī attiecīgi izmantoju. Nu, šeit var, ja ir tāds gadījums, ka tas netiek ievēros, nu tad mums ir nepieciešama pārredzamības princips. Nu tad mums ir nepieciešams iegūt informāciju, kādēļ tas nav ticis ievērots. Ja jūs tagad uh, paskatāties manus priekšlikumus, kas tiek atrunāts tātad šajā atzinumā, tad noteiktās aģentūrās tiek uzskaitīti ka šīm aģentūrām ir, noteikti, ir bijušas noteiktas problēmas, kā attiecīgi ir bijuši problēmas izmaksāt eh, šo, šīs naudas summas, jo attiecīgi šie līguma saistības nav tikušas izpildīts, un līdz ar to šīs naudas summas nācās pārbīdīt uz nākamo gadu. Mēs uzskatām, ka, ka komisija attiecīgā tiek reprezentēta visu aģentūru valdēs, ka šeit komisija varētu arī sniegt palīdzību, gan kas attiecās uz uh, budžeta ikgadējību, bet arī, kas attiecās uz arī uz personāla izvēles un norīkošanu. Mums šeit ir padoma un parlaments un uh, arī komisijas pieeja, tā saucamā common approach, un mēs jau pēdējo gadu laikā par to esam diskutējuši, un šeit komisija uh, arī var atrast attiecīgās vadlīnijas, kā komisija varētu sniegt palīdzību aģentūriem. Vienlaicīgi man arī jāsaka, ko mēs jau iepriekš eh, arī darījām, pirms Common Approach pieejas, tad mēs arī attiecīgi uzsākām pasākumus, ka izstrādāja attiecīgās personāla politikas plānus, kur ir saistoši plāni. Bet tad man arī jāsaka, uh, ka arī šiem partneru ģenerāldirektorātam ir jāpievērš uzmanība, ka šis budžets netiek pārtērēts. Nu, un tad ir jā, attiecīgi jāievēro šī plāna, un tad nevar vienkārši komisija ierasties un attiecīgi. Un uh, komisija iejaucās šajos personāla politikas plānos. Nu, man ir šeit eh, ir jāiedz ar ūdens, lai nevajadzētu klapot. Nu, principā tas ir tas, ko es varu pateikt par šīm aģentūrām. Vēl divi komentāri. Pirmais. Eiropas uh, tiesai jāņem vērā to, ka tā ir uh, viena no svarīgākajām institūcijām, un tas ir arī jāņem vērā un arī jāievēro. Uh, Šī institūcija strādā arī noteiktā laika grafika ietvaros, un ja mēs paskatāmies uz šo īpašo ziņojumu, kas ir ticis publicēts un kas ir ticis e, izsniegts par šiem interešu konfliktiem, kas attiecās uz attiecīgiem individuāliem aģentūrām, nu tad e, attiecīgi jāsaka, ka šis e, laika grafiks nav ievērots. Nu, būtībā aģentūras ir palikušas tur, kur attiecīgi šī tiesa ir, uh, ir attiecīgi veikuši šo pārbaudu. Nu, tas ir jāatzīst. Bet bieži vien tiek izstrādāti mehānismi un arī tālāk, iz, tālāk izstrādīti, kā šos um, interešu konflikts varētu novērst vai arī kā viņas pilnībā varētu likvidēt. Kas attiecās uz tiesas darbību, nu tad. Uh, nu, nav īpaši aktualizēta darbība. Tas vairāk neatspoguļo esošo situāciju. Tas neatspoguļo 2012. gada beigu status vai 2013. gada sākuma status. Nu, vēl viens komentārs, kas attiecās uz EMA, medicīnas aģentūru. Mēs vienmēr esam teikuši šai aģentūrai, lai lūdzu uh, Eh, izmaksas efektīvi darbotos, un tas nozīmē to, ka, ka tās eh, nodevs var iekasēt, kas attiecīgi nosad šīs izmaksas, bet kas attiecās uz nodevs nosacījumi, tad šajā gadījumā mēs neesam likumdevējs, bet gan šajā gadījumā valde un padomi iesaistās. Bet tagad runājot par šo pārvaldības valdi, kas attiecīgi tiek veidota no dalību valstu norīkotajām personām, nemazam nav ieinteresēta uh, šīs nodevas padarīt uh, izmaksas efektīvas, jo tas nozīmē to, ka šo dalību valstu industrijas, uh, industrijām ir jāmaksā šīs nodevas. Nu, tagad ja mēs vairākus gadus jau atkārtojam to pašu teikumu, nu, lūdzu, izstrādājiet jaunu nodevu regulējumu. Nu, jā. Nu, paskatīsimies, kas tad nos, norisināsies nākamgad. nākamgad. Nu, tas būtu par aģentūrām. Darba kārtības punkts, kas ir astotais darba kārtības punkts, kas neatiecās uz aģentūrām, bet gan uz vispārīgo komisijas budžetu. Nu, es atkal atgriežos pie šī jautājuma un pie tā paša teikuma, ka Eiropas tiesa Eiropas kopienas tiesa nedarbojas pēc aktuālākās informācijas. Varētu teikt, ja mēs vēlamies būt ļaunta, ļaunprātīgi, nu tad tas, šī tiesa darbojās tendenciāli. Ko tad šī tiesa ir izdarījusi? Nu tā būtībā ir atspoguļojusi savā ikgadējā ziņojumā. Šeit attiecīgi veselība un vide tika apkopota uh, pie lauksaimniecības attīstības politikas un zem zimsaimniecības sekmēm. Tas, no, tas nozīmē to, ka šī, uh, šis kļūdu koeficients, es īsti neatceros, kāds vai nu bija 5,2% vai kas, bet nu, tas būtībā nekorekti aprēķināts. Bet kas attiecās uz mūsu atbildību, uz mūsu uzdevumiem, tātad vide un veselība šeit vispār, mēs runājam par nulles uh, kļūdu koeficientu. Tas, tas nav labi, ja attiecīgi šādi sektori tiek apkopot un palikt zem viens kategorijas, un mēs aicinātu arī attiecīgas uh, tiesas darbību, kā šī, šie sektori tiek iekļaut citā kategorijā, jo citādāk šeit tiek sniegt pilnībā cita bilde, cita kobilde. Kas attiecās uz maksājumiem un uh, atbildību, tad, protams, ir skaidrs, ka mm, ģenerāldirektor, ģenerāldirektorāts klimats uh, ka ņemot vērā to, ka tas ir jauns ģenerāla direktors, šeit varbūt tās ir ne, nedaudz vēl nepieciešama pieredze, lai attiecīgi izstrādātu šo budžetu un arī izstrādātu arī attiecīgās programmas, lai efektīvi piemērot šos budžetu maksājumus. Jā, mēs saprotam, iespējams, ka šeit mums bija pārāk optimistisks skatījums. Un tādēļ arī attiecīgi šeit ir tikai mēs varam novērot 58%, kas attiecās uz izpildi. Uh, Nu, šogad eh, uz nākamo gadu, budžeta gadu, nu, paskatīsimies, kā izskatīsies eh, budžeta izpildes apstiprināšana 2012. gadam. Nu, cerams, ka tas izskatīsies jau citādāk. Nu, vairāk jau es nevēlos šeit iedzīvināties. Kas attiecās uz visām mūsu aģentūrām un komisijai? Iesaku. Um, vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu. Lielas paldies! Uh, budžeta izpildes apstiprināšana ir tikusi ieteikta, un liels paldies par uh, sniegto uh, informāciju. Nu, neviens cits nevar tik uh, dzīvīgi prezentēt šo skaidrus kā Juta. Nu, man nebūtu citu uh, komentāru. Nē, tomēr ir. Fernandes, ēnu referents. Es atvainojos, es jūs pirms tam neredzēju. Jums tiek dots vārds. Lielas paldies! Vēlētos visiem pateikties, it īpaši kolēģei Juta Haug, kas kārtējo reizi atkal ir sniegus brīnišķīgu darbu un prezentējis brīnišķīgu informāciju. Nu, es nevēlos atkārtoties, ko jau viņa būtībā teica, un līdz ar to varu pievienoties viņas eh, komentāriem, bet es vēlētos vēl vienu punktu aktualizēt šajā diskusijā, un tas attiecās uz Par, tas attiecās uz samērotību, samērību, kas šeit ir būtībā atrunāts. Ja mēs runājam par visām aģentūrām, tad šeit parādās viens un tas pats teikums, ka es nezinu, kā tas tiek tulkots, ka šeit, eh, šeit tiek teikts, ka nav nekādu pierādījumu, ka šīs aģentūras būtībā ir, eh, nav ievērojusi attiecīgos nosacījumus, kā attiecīgi mm, izmaksāt šos uh, budžeta piešķīrums. Uh, Es īsti nezinu, ja tas patiešām šeit tā ierakstīts, tad eh, tas būtībā arī nozīmē, ka varētu arī būt kaut, kādu, kaut kādas pazīmes, kad ir krāpniecība norisinājusi, bet tajā pašā laikā to nevar pierādīt. Un nevar pierādīt to, ka viņi pārkāpuši attiecīgos no, nosacījums. Tas nozīmē to, ka, ka varētu būt tāda situācija, bet tajā pašā laikā mums nav nekādu pierādījumu. Un tādēļ mēs to tā arī nevaram uzrakstīt un atrunāt. Nu, tāds man vismaz tas formulējums šķiet. Manuprāt, būtu labāk, ja, ja šis teikums vairs neatrastos šajā, nu, um, šajā dokumentā, vai arī to pārformulēt. Varētu vienkārši teikt, balstoties uz esošo informāciju datiem, tiek ieteikts, uh, ka attiecīgi atbalstam šo budžeta izpildi, budžeta izpildes apstiprināšanu. Bet eh, tā, kas paš, tas, kas te pašlaik ir ierakstīts, kas attiecās uz tiesas darbību, nu tad šeit vēl aizvien ir tādas aizdomas, ka kaut kas eh, šeit nenotiek tā, kā vajadzētu notikt, bet mums nav pierādījumu, ka patiešām ir tāds gadījums. Nu šeit ir tāds uh, dubultais noliegums, un šeit ka šeit attiecīgi nav nekādu pierādījumu, kā tiek um, kaut kas pārkāpts. Nu, mēs vienkārši vēlamies teikt, ka attiecīgi gūt labās prakses uh, pierādījumi, ja mēs runājam par izmaksu, izmaksu efektivitāti, ka tie tiek ievēroti. Uh, Nu, mēs vēlamies to pateikt, bet katrā gadījumā vēlētos pateikties attiecīgai atzinumu sagatavotājai, un es vēlētos izteikties par šo punktu. Es vēlējos izteikties par šo punktu, un tas, un būtībā šis plans, punkts ir ierakstīts visos ziņojumos. Ēnu referents no liberāļiem. Lielas paldies! Jā, es arī vēlētos apsveikt atzinumu sagatavotāju par šo brīnišķīgo darbu. Es varu piekrist um, visiem komentāriem, un es arī vēlos arī uzsvērt, ka šī igadējā um, budžeta izpildes apstiprināšana ir ļoti būtisks aspekts, un tas arī ir ļoti būtisks princips, ja mēs runājam par demokrātisku parlamentu un demokrātisku procesu. Uh, šeit ne tikai pārbauda attiecīgo pareizību un tā tālāk, bet šeit attiecīgi tiek pārbaudīta arī kvalitāte. Nu, tad šeit man ir jāsaka, ka mūsu galvenais uzdevums ir tāds, nu, protams, kas arī attiecās uz vides politiku un uh, sabiedrības veselību un pārtikas nekaitīgumu. Tātad šeit ir nepieciešams pārbaudīt, vai komisija un šīs piecas aģentūras uh, vai kas ir atbildīgs par šo rīcību politiku, vai attiecīgi ir efektīvi iztērējuši šo naudu, ko būtībā saņem no Eiropas Savienības sabiedrības, vai tad būtībā ir attiecīgi sasniegta mērķi ar piešķirtajiem līdzekļiem, kas attiecās uz zāļu aģentūru un um, tātad pārtiks produktu nekaitīgumu un arī par vides um, tīrību, tad šeit ir noteikti uh, Šeit mēs runājam par noteiktiem dzīves aspektiem, sabiedrības dzīves aspektiem, un ja mēs runājam par budžeta izpildes apstiprināšanu, it īpaši ekonomikas krīzē un finanšu krīzē, kur bieži vien mēs varam novērot um, tādu Eiropas Savienības kritisku nostāju, un uh, kur bieži vien sabiedrībai ir mm, attiecīgi jāpiedzīvo uh, ietaupījumi, un tad mums ir jāredz to, ka šīs Eiropas Savienības budžeta finanša resursi tiek izdoti pareizajā vērtē un ka te pareizā veidā, korektā veidā un arī sniedz pievienoto vērtību, ja tie tiek izmantoti. Un ka tie ir arī nepieciešami izdevumi. Mums ir jāsniedz šis signāls, uh, ka šī budžeta izpildes apstiprināšana ir sava veida tā kā mm, tests, tā kā pārbaudījums, un ka mēs būtībā pārbaudam, vai attiecīgi iepriekšējā gada ieteikuma rekomendācijas tiek ievērots un tiek izmantots, vai patiešām tiek uzsākts iniciatīvas, lai uzlabotu esošo situāciju. Kā jau jūs ziniet, runājot par decentralizētajām aģentūrām, tātad šajās piecās aģentūras, kas attiecās uz mums, tad šeit bieži vien atkārtojas tās pašas problēmas, jo šeit uh, nav efektīvs, um, efektīva procedūra un šeit arī nav nekāda attiecīgā procedūra, lai novērstu šo interešu konfliktu. Pagājuši gadu uh, tas attiecās uz vidas aģentūru un arī uz pārtiks nekaitīguma aģentūru. Šeit arī bija runa par personālu politiku, kur tiek teikts, ka šeit nepieciešama pāredzamāka um, procedūra un arī attiecīgi kontrols funkcijas. Pēc mūsu ziņotāji arī tagad teica, ka 2011. gadā šeit varēja, teik, uh, varēja novērot progresu, it īpaši, kas attiecās uz vidas aģentūru un zāļu aģentūru. Jā, patiešām tiesa arī savā igadējā ziņojumā atkal secināja, ka ir šeit ir attiecīgās kļūdas, ja mēs runājam par aprēķiniem, bet tajā pašā laikā, un to arī ziņotāji norādīja, tā ir tieši šī attiecīgā budžeta skaitļu uh, um, izpilde un tā tad, uh, ka tas viss ir norisinājies korekti, nu tas, protams, katrā gadījumā mūs uh, nomierina un mēs arī nevaram novērāt kaut kādas, uh, kaut kādas pārkāpumus un arī kaut kādas uh, krāpšanas, krāpšanos gadījumus un līdz ar to attiecīgi ziņotāji iesaka apstiprināt šo budžeta izpildu. Nu, kā ēnu referenta man ir jāsaka, no, pārstāvot mūsu frakciju, mēs to varētu atbalstīt. Mēs ļoti aps, labi apzināmies, ka attiecīgā um, šī korektie, pareizie, pareizā darbība un korektā darbība, tā, tad, tā tiek pārbaudīta specifiski un arī, uh, arī gan Brendī kolēģis to pārbaudīs un mēs uzticamies viņa spriedumam. Šeit ir runa par. Un šeit arī par budžeta uh, kontrolas komiteju. Julie Görling. Un nākamais runātājs. Ja, nu, paldies, priekšsēdētā kungs. Es arī ļoti jūtu līdzi jūtai attiecībā uz viņas augstēšanos. Nezinu, varbūt viņam pat mani pamanījusies inficē tagad pēdējo trilogu laikā, bet um, lielisks darbs no viņas puses. Es mēģināšu izskaidrot mūsu grupas nostāju par um, budžeta procedūras apstiprināšanu, kurai nevajadzētu notikt pirms revīzijas palātas uh, izteikšanas. Uzskatām, ka visu piecu aģentūru gadījumā uh, Mums e, jābalstās uz e, SAO vadlīnijām, lai nodrošinātu informācijas pārredzamību un caurskatāmību, bet runājot par e, šo iespēju izmantot budžeta apstiprināšanas procedūru, kas mums ir katru gadu, mums ir ar to grūtības, bet gal galā mēs tomēr to parakstām Iespējams, mēs varētu nedaudz stingrāk uzstāt uz mūsu uzskatiem. Marina Jāna Kadakacis kundze um, jautāja komisāram Borgam par interešu konfliktiem, piemēram, kas attiecas uz samazinājumiem operatīvajā budžetā. Uh, Un komisārs eh, tā kā solījās atbildēt un izskatīt lietu, bet pagaidām atbilžu nav saņemts, eh, ka mēs vēlētos iesniegt grozījumu priekšlikumu tieši par šiem aspektiem. Es vēlētos arī plašāku aptvērumu apstiprināšanas procedūrai. Tātad mēs nebalsosim par apstiprināšanu, bet mēs uh, tomēr vēlamies piedalīties procesā. Labi jūs vēlaties piedalīties. Tas ir ļoti labi. Un pirms došu vārdu referenti, lai izsakās komisija. Kurš vēlas? Nu, komisijā nav vienotības, tad došu vārdu Jūtai Haugai. Bet tieši tā ir tā dilemma. Nopietni. Ne tikai komisijas departamentu dilemma, bet arī aģentūru dilemma. Aģentūras nevar paļauties uz mm, partneru ģenerāldirektorātiem. Nevar paļauties pat runājot par budžeta sastādīšanu. Un tā ir ilustrācija tam, par ko mēs visu laiku te runājam. Viens normāls komisijas eh, departaments noteikti pārzina budžetu tik tālu, lai eh, atbildētu komitejai uz eh, komitejas jautājumiem. Es neuzskatu, ka jums eksperti eksperta zināšanas jāuzrāda, teiksim, budžeta komitejā, bet šeit jums kaut kas eh, jāvar teikt. Mm, Džolijai es tā īsti nesapratu par to jūsu neapstieprināšanu. Vai arī tas ir saistīts ar tulkojumu? Man bija uzliktas austiņas, tie brīdī varbūt vajadzētu labāk klausēties taisni, eh, bet uh, izskanēja, ka revizijas palāta uh, vēl nav pabeigusi 2011. gada pārskatu, bet šis pārskats ir pabeigts. Un runājot par visām aģentūrām, revīzijas palāta apliecinājusi pilnīgi visām iestādēm. Es to teikšu, varbūt Jose Manuels iesniegs grozījumu. Tā tad izskanēja, ka nav e, konstatēts pārpratumu vai uh, pārkāpumu ja Džulija vēlas kopīgu tiesību noteikumu, tiesību kopumu eh, visām aģentūrām, nezinu, ko jūs īsti par to domājat, bet mums ir tā saukta kopēja nostāja. Daudzās sanāksmēs gan parlaments, gan komisija, gan padome sēdēja kopā un ir izdomājuši šo kopējo nostāju. Džēls Čičesters eh, eh, no EKR arī piedalījies šajā darba grupā. Tātad vispārēja noteikuma sistēma ir visiem pieejama. Vēl Daunies prezidentūras ietvaros eh, tā tika pieņemta, un mūsu prezidents to ir parakstījis, un Dānijas uh, padomes priekšsādātājs un komisijas priekšsādātājs vai vicepriekšsādātājs. Es īsti neceros. Tagad Cenonī kungam atbildot, varbūt arī tas bija tulkojuma kļūda. Es te neko nevaru izdarīt, itāļu valodu gan es tā patiešām nesaprotu. Nē, Eiropas revīzijas palāta nav konstatējusi nevienu kļūdu vides un veselības jomā, bet viņi tagad ir apkopojuši vidi, veselību ar zivsaimniecību un lauku reģionu um, attīstību vienā rubrikā. Un uh, vide veselībai nav bijis uh, kļūdu, bet uh, zivsaimniecībai un lauku reģionu attīstība ir bijusi problēma 5,25% apjomā. Bet tā kā tas viss tagad uh, iet vienā rubrikā, cilvēki uzskata, ka arī ar vidi un veselību bijusi problēma, bet tas tā nav. Un, iespējams, uh, mēs varētu lūgt revīzijas palātai mums iesniegt citu interpretāciju lai viss būtu skaidrs. Padomājiet, mūsu budžets ir 0,76% no kopējā ES budžeta. Varbūt viņi uzskata, ka tas ir pārāk maz, lai tam veltītu papildu rindiņas, bet tas tomēr ir jādara, citādi veidojas nepareiz priekšstats. Priekšsēdētākungs, jūs uh, Pieminējāt arī grozījumu iesniegšanas termiņus. Lūdzu. Jā, tūlīt es par to arī runāšu, bet komisija pa to laiku izdomājusi runāt. Lūdzu. Paldies priekšsēdētā kungs. Es vilcinājos, jo es eh, nezināju, ka komisija ir uzdot specifiski jautājumi. Katrā gadījumā domāju ka ļoti noderīgi ir apstiprināt. Labi, es nepārstāvu visus ģenerāldirektorātus, es pārstāvu Sanko ģenerāldirektorātu. Te mums ir runā par četrām aģentūrām, kur notiek budžeta apstiprināšana, bet mēs tam ļoti uzmanīgi sekojam līdzi un uh, piedalāmies aģentūra administratīvajā padomē šais padomas darbā izskatām aspektus, kas ir relevanti labai pārvaldībai, Sanko ģenerāla direktorātam. Tas ir ļoti būtiski. Mēs uh, skatām aģentūru progresu pie interešu konfliktiem. Da, liels progress jau ir panākts, bet jāsaka, ka jautājums ir delikāts. Un uh, piemērošana ir jāturpina. Nepieciešams arī darba grupas, kas uh, veiktu progresa monitoringu šajās aģentūrās. Tas ir būtiski gan uh, pašām aģentūrām, gan uh, mums. Vielen dank. Um, zum Zeitplan. Lielas paldies par laika grafiku. Termiņš grozījumam ir 19. decembris, tad 24. janvārī notiks balsojums vidas komitejā un 18. martā tiks nobalsots budžeta komitejā. Paldies visiem par šo diskusiju. Un tagad mēs e, esam pie pēdējā darba kārtības e, punkta, e, proti Nagoja un Kuala Lumpura. Mums ir um, Eh, ir paredzēts parakstīt papildu protokolu par atbildību un kaitējumu atlīdzināšanu, kas tātad nāk klāt Kartahenes protokolam par bioloģisko drošību. Un šis papildu protokols, kā teikts, skar Nagoju un Kuala Lumpuru. Mums eh, tā praktiski grozījumu te nav, līdz ar to rīt mēs balsojam par visu šo teksta projektu. Kartahenes protokola mērķis par bioloģisko drošību ir starptautiskā vienošanās, lai labāk regulētu ģēmo transportu starp dažādām valstīm, tātad pārobežu kontekstā, ir jāizveida vienoti noteikumi, lai valsts pirms uh, ievest uh, savā teritorijā šādus organismus, uh, tiek informēta par šo organismu sastāvu un uh, īpatnībām, īpašībām un var attiecīgi lemt. Viss tas viss balstās uz Rio deklarācijas 15. punktu, kurā šis um, princips tiek aprakstīts. Galvenais uzsvars te ir, protams, uz bioloģisko drošību un uh, protokola mērķa grupa, protams, ir šie dzīvi modificēti organismi. Mans secinājums par uh, Nagojas un Kualalumpuras papildu protokolu. Tas atbild dabas aizsardzības nolūkiem un palīdz īstenot Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību. Tieši tā kā Eiropas Savienības 2004. gada vides atbildības direktīva, tur arī runa ir par um, atbildību kait un kaitējumu atlīdzināšanu uh, dzīvu modificētu organismu gadījumā. Es eh, ļoti vēlētos, lai eh, mēs šo papildu protokolu pieņemtu saskaņā ar mūsu kompetencēm. Ļoti labi, ka lielākoties dalību valstis šo papildu protokolu ir parakstījušas, un ļoti labi būtu, ja šīs valstis to arī pēc iespējas vairāk ātrāk ratificētu. Tas viss ievadam, ja kāds vēlētos izteikties tagad, Anna Rosbaha lūdzu. Tagad runāšu dāņu valodā. Es tev piekrītu. Tādā ziņā, ka trīs pēdējās dalībvalstis tagad tam vajadzētu parakstīt šo papildu protokolu, bet jāsaprot, ka kaitējums var notikt un mums e, jādarbojas, lai e, novērstu šo pārobežu kaitējumu. Un te mums jāizmanto paraugu prakses. Ļoti labi, ka mēs runājam par piesardzības principu, par nacionālo likumdošanu, par um, atbildību un kaitējumu atlīdzināšanu pārobežu konfliktu gadījumā. Nu, ļoti labi, ka mēs par to runājam. Nu, Eiropā tas uh, notiek salīdzinoši bieži, bet runa nav tikai par ES valstīm, bet arī par trešām valstīm. Un uh, trešām valstīm šīs idejas ir tiešām revolucionāras. To te gribēju uh, papildināt. Labi, nu tad ceru, ka Igaunija, Grieķija un Malta vēl mm, parakstīs šo um, papildu protokolu, un tagad Čehija, Latvija un Zviedrija ir ratificējušas uh, šo protokolu, kas uh, ir um, lieliski. Grozījumu mums arī nav, un es uh, paredzu ļoti ātru balsojumu rītdienai. Labi, tad esam ļoti savlaicīgi izsmēluši visus uh, darba kārtības punktus. Arī tiekamies šeit pulksten desmitos, koordinātori pulksten deviņos, bet um, šī sanāksme uh, būs aizslēgtām durvīm. Lielas paldies visiem kolēģiem, kas ir izturējuši līdz pašām beigām. Jauku vakaru un līdz rītam!